Myślę, że możemy rozpoczynać nasze posiedzenie. Laikam sāksim darbu, kolēģi. Vēlos atklāt sēdi un sveikt jūs visus šīs rīta sanāksmē. Vēlos jums pastāstīt, ka mums nācās izmainīt agen darba kārtību. Mēs vienojāmies starp referentiem un ēnu referentiem. par um, grozījumiem un saņēmām priekšlikumu atlikt darba kārtības punktu uz 29. septembri. Tas attiecas uz darba kārtības punktu, kur sagatavojas Andrija Kungs kā kopīgā lauksaimniecības politika var uzlabot darba vietu radīšanu lauku reģionos. Šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Un šajā jautājumā lielu ieguldījumu var dot arī konferences, kur notiks pirmdien, otrdien. Uh, Tā ir pirmā konference, kas notika pēc 25 gadu periodu. Toreiz atbildīgais bija komisāra Fišler kungs. Un šīs konferences rezultāts bija noslēdzās ar zināmu, plaši zināmu paziņojumu, kuru akceptēja arī ministru padome. Pēc tam par sat saturu un rezultātiem, tie ļoti spēcīgi ietekmēja visas diskusijas par otrā pīlāra izveidošanu un vispār kopīgās lauksaimniecības politikas izveidošanu. Tas spēcīgi ietekmēja lauku reģionu attīstību. Tātad 25. septembrī ir notiek konference. Konferences notika 25. augustā, un uh, šajā konferencē tika pieminēts arī komisāra Fišlera kungs, kurš bija viens no iniciatoriem. Un mēs ņemsim vērā šīs konferences rezultātus un nākotnē arī iekļausim š, kā informatīvos punktus šeit gūto informāciju. Mūsu komitejas pārstāvis bija komisārs Fišlers, OECD pārstāvji, Eiropas investīcija bankas pārstāvji, lauksaimniecības ministru padomes priekšsēdētāji no Slovākijas arī piedalījās šajā konferencē. Vēlreiz atkārtošu, ka šis darba kārtības punkts ir pārlikts uz 29. septembri, tādēļ šodienas eh, darba kārtība ir daudz īsāka. Mums ir pieejams tulkojums 20 valodās, izņemot igauņu, maltiešu, slovāku un gēlu valodus.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 es neatbalstu to, ka mēs eh, šādi izklaidējam sabiedrību un runājam par sīkumiem. Paldies! Runāt par tulkojumiem. Jums ir taisnība. Būs arī tulkojums franču valodā. Tad runāt par poļu valodu. Tas ir saistīts ar to, ka šī bija mana iniciatīva. Es piedalījos šajā darbā. Un jautājums arī bija par to, kādēļ šis jautājums ir tik ārkārtīgi būtisks. Tādēļ, ka tas ietekmē kopīgo lauksainiecības politiku un tad attiecīgi Eiropas Savienības politiku. Attiecīgi mums ir jāīsteno padziļināta analīze par to, kas notiek iekšienē, ārpusē arī saistībā ar Pasaules tirniecības organizācijas uh, situāciju un tā tālāk. Un ir jāņem vērā dažādi apstākļi. Proti, lauksainiecības uh, jautājumi bieži tiek izmantoti dažādu citu jomu interesēs. tādi jautājumi, kā atsevišķu tirgu, kā labības tirgus, darbība. Par tādiem jomām mēs bieži vien diskutējam komitejā, īstenojam dažādas analīzes. Īpaši tagad mēs analizējam situācijas labības tirgū. Ļoti daudz deputātu par to ir runājuši. Pastāv augstus, augsts importa apjoms no Ukrainas un citiem pasaules reģioniem, mēs vēl noteikti par to runāsim un darīsim daudz un dikti. Un tieši tas pieder arī pie lauksaimniecības. Taču pašreizējā iniciatīva par lauksaimniecības trušiem To piedāvāja politiskā grupa, par to vienojās koordinatori, ņemot vērā šos aspektus. Un tagad runājot par šiem lauksainiecības trušiem. Šis jautājums tika piedāvāts jau bieži un nekad par to nesam runājuši. Šeit ir runa par dzīvnieku veselību un labturību. Un saskaņā ar šiem aspektiem tad mēs izvērtējam un runājam par šo tēmu, un tā ir būtiska problēma. Protams, kā ceru, ka Eka kunga prezentācija mums sniegs arī pamatot argumentāciju. Mums šo ziņojumu projektu jau prezentēju darba grupas sanāksmē jūnijā, un tagad došu vārdu referentam. Eka kungam lūdzu. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Darbie kolēģi, komisijas pārstāvi, padomas pārstāvi, priekšsēdētāji kungs, Šodien vēlos jums prezentēt savu iniciatīvas ziņojumu par minimālajiem aizsardzības standartiem lauksainiecības trūšiem. Kā jums zināms, vārdu skaits ziņojumu sagatavošanā ir ierobežots, tādēļ es koncentrējos uz pienācīgu trušu labturību, taču tas nenozīmē to, ka aktuālās problēmas un sociāli ekonomiskie aspekti netiks ņemt vērā manā prezentācijā. Es katrā gadījumā ņemšu vērā arī jūsu papildu priešlikums. Pirms vasaras pārtraukuma, kad jums prezentēju savu darba dokumentu, es jums pastāstīju par saviem mērķiem. Tie ir vairāki. Pirmais galvenais ir saistīts ar to, lai novērstu trūkumus Eiropas Sanības tiesību aktos, jo nepastāv nekādu konkrētu aizsardzības tiesību aktu lauksainiecības trušiem. Un vidustermiņa mērķis ir nodrošināt šim sektoram, piedāvājot uz klientiem orientētu ražošanas metodi, lai globālajā tirgu varētu pastāvēt pret ražotājiem, kas nav Eiropas ražotāji. Un trešais mērķis, īstermiņa mērķis, šīs publiskās debatas par komerciālo trušu turēšanu, lai šie aspekti tiktu ņemti vērā. Tika sagatavota petīcija vairākās 600 tūkstošiem e, pārakstu, kas tika iesniegt komisijai e, cīnoties pretu trušu turēšanu bateriju veidu uh, būros. Un tas parāda, ka pastāv liela interese, tāpat arī iesaistītās puses. Uh, pušu parādītā interese par to liecina, un jau pirms vasaras pārtraukuma mēs piedzīvājām šo lielo intereses uh, parādīšanos. Ja mēs palūkojamies uz šo lauksaimniecības trušu turēšanas sektoru, tad redzam, ka šeit notiek negatīvas tendences. Pēdējos uh, gados Eiropas uzņēmumiem bija jāsamazina apgru, ap, ražošanas apjomi, un prognoze 2016. gadam liecina par to, ka samazinājums būs par 4%. Tad pastāv ļoti skaidra tendence, ka pieprasījums pēc uh, trušu gaļas turpmākajos gados dažādu iemeslu dēļ samazināsies, ja mēs neko nemainīsim. Turklāt Eiropas lauksensības trušu ražotāji ļoti ietekmē pieaugošu konkurenci no Ķīnas. Turklāt šis lauksaimniecības atzars negūst labumi no tiešiem maksājumiem un citiem pasākumiem, kuri ir iespējami kopīgas lauksaimniecības politikas ietvaros. Uh, Šie iemesli ir noveduši pie Eiropas lauksaimniecības trušu ražotāju eksistences apdraudējuma. Un, ja nekas nemainīsies, tad varam paredzēt to, ka nevisai drīz šī eh, ražošana Eiropā iznīcināsies, jo to pārņems eh, lētu preču ražošanu no Ķīnas. Un es gribu jums eh, apliecināt to, ka par to nav jāšaubās, ka Ķīnas uzņēmumi pārņem šo sektoru, jo Ķīnā ražošanas standarti saistībā ar dzīvnieku labturību ir ārkārtīgi zem. Un ko tad mēs šeit lauksensības komitē Eiropas parlamentā varam darīt? Es uzskatu, ka vienīgais ilgspējīgais risinājums ir iespējams nodrošināt produkta kvalitāti un ņemot vērā arī patērētāju vēlmes, lai tiktu ievēroti augsta līmeņa labturības standarti. Eiropas komisijas uh, dzīvnieku labturības barometrs, kas tika publicēts šī gada sākumā, pierāda to, ka 80% no patērētājiem pieprasa augstākus dzīvnieku labturības standartus. Patērētāji visu laiku saskaras ar šausmīgiem skandaloziem ziņojumiem presē par dzīvnieku labturību. Un uh, patērētāji vēlas eh, bez sirdsapziņas pārmetumiem baudīt eh, šo nozaru uh, radītos produktus. Un, manuprāt, ja mēs attiecīgi rīkosimies, tad varam gūt uh, labumu ne tikai ražotāju, bet arī patērētāju dzīvēs. Turklāt šeit runa ir par Eiropas parlamenta deputātu ticamību, vai mēs tiešām ņemam vērā Eiropas pilsoņu vēlmes. Tas pats attiecas arī uz to, kā mēs atzinām par spīdzināšanu, vistu turēšanu uh, būros, un attiecīgi mums ir jārīkojas arī ar trušiem. Nevar iedomāties to, ka šeit, lauksaimniecības komitejā, kāds principā atbalsta mazākus dzīvnieku labturības standartus. Kolēģi, tad, kad mēs runājam par lauksaimniecības trušu turēšanu būros, tad taču nevar būt citādāks rezultāts kā saistībā ar uh, parētāju vistām. Toreiz par spīti lielai opozīcijai tika aizliegta parētāju vistu turēšana krātiņos. Sākumā pretinieki apgalvoja, ka šis sektors piedzīvo sagrāvi, taču pateicoties labām laika grafikam un konstruktīvai sadarbībai ar šo nozaru, šis aizliegums 2012. gadā tika ieviests. Ja toreiz politiķi kopā ar lauksainiecības sektoru nebūtu vienojušies par šādu parētāju vistu turēšanas eh, būros aizliegumu, tad eh, es neredzu, kāpēc, lai mēs tagad nevarētu vienoties par laukstensības trušiem. Un, manuprāt, mums par šo aspektu vajadzēja runāt jau daudz agrāk. EFSA jau 2005. gadā konstatēja, ka lauksaimniecības trūšu uh, produktivitāte un tirgus iespēja ir daudz augstāka nekā citiem uh, dzīvniekiem. Turklāt pašreiz laivsaimniecības trušu audzēšanā tiek eh, ļoti plaši izmantots antibiotikas, un tas apdraud arī cilvēku veselību. Šobrīd kā pēdējā iespēja tiek izmantot šis rezerves antibiotikas šajā nozarē. Šobrīd varam apgalvot to, ka ar pašreizējo ražošanas metodu, ka tiek izmantoti krātiņi, šī metoda pilnībā neievēro dzīvnieku tu labturību. Dažādu būru izmantošana nav nekas cits kā tikai dzīvnieku spīdzināšana. Tādēļ pēdējais uh, laiks. Uh, izmantot citas dzīvnieku turēšanas iespējas, kā ar aplokiem, kurus jau parādīja savā uh, ziņojumā. Ir jānodrošina tādas trušu turēšanas iespējas, kas pēc iespējas nodrošina viņiem tuvākus dzīves apstākļus, kā viņi būtu turēti brīvībā. Es domāju, ka visiem ir jāsaprot šie aspekti. Uh, Mums nevajadzētu ļaut uh, mūs maldinot no dažādu ekspertu sagatavotajiem ziņojumiem. Un lauksensības sektoram vajadzētu šo ziņojumu aplūkot kā iespēju. Ar papildu grozījumu priešlikumiem es paplasināšu savu ziņojumu un aicināšu arī nozari atbalstīt pāreju uz augstāks dzīvnieku labturības standartu ievērošanu. Lauksēm, lauku reģiona attīstības un lauku kopīgās lauksaimniecības politikas attīstības ietvaros ir iespējams gūt atbalstu, lai izveidotu daudz labākas dzīvnieku labturības standarts ievērojošākas sistēmas. Un noslēgumā vēlos jūs aicināt visus kopīgi strādāt pie augstāku dzīvnieku standartu ievērošanu lauksaimniecības truša audzēšanā. Un beidzot uzklausīsim dzīvnieku tiesību aizstāvjus un Beidzot, arī aicinu jūs uh, strādāt pie tā, lai nodrošinātu patērētājiem tādus produktus, kas ievēro augstus standārtus. Ja mēs tagad nerīkosimies, tad Ķīnas ražotāji, kā vienkārši iznīcinās šīs nozars Eiropam. Un noslēgumā 13. Lisabonas līgumā ir pienākums noteikts, ka mums ir pilnvērtīgi jāievēro dzīvnieku tiesības uz labturību. Tas mums ir jāievēro, un tas arī ir viss, ko es gribēju pateikt. Paldies! Paldies! Un tagad eh, došu vārdu deputātiem, kuri vēlas izteikties. Pirmā Agievs kundze, lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētā kungs. Es eh, vispirms vēlētos pateikties Eka kungam par sagatavoto ziņojumu. Tas ir pietiekami plašs un eh, Kaut arī man varbūt tajā pietrūkst vairāku aspektu, lielos vilcienos vērtējot, es to uzskatu par pozitīvu. Ir svarīgi runāt par šiem jautājumiem, bet, kā jau teicu, ir jautājumi, kuros mans viedoklis ir savādāks, bet tāpēc jau mēs sēžam parlamentā, lai diskutētu. Jebkurā gadījumā truškopība ir tāda lopkopības nozara, kur tiešām runājot par lopu labturību, bieži vien tiek aizmirsta. Piemēram, direktīvā par lopu labturību ir arī citi sektori, ne tikai truškopība, kuri vispār nav pieminēti labturības direktīvā. Tātad ir tādi lopi, kur tiek audzēti cilvēku patēriņam, kuri nav šajā direktīvā. Bet eh, tiešām ir tā, ka uh, regula šobrīd eh, attiecas uz visiem, bet runāšu vairāk par Spāniju. Piemēram, parauga prakse. Pie tā daudz tiek strādāts. Tā tad tāda trušu audzēšana, kas tiešām ļaut uzlabot trušu labturību. Komisija pie tā strādā, pie tā strādā arī dalību valsts, katra savā veidā, un strādā arī truškopība kā nozara kopā. Un e, tāpēc droši var apgalvot, ka e, situācija uzlabojas. Kā jau teicu, truši nav vienīgā lopu, vienīgā suga, kura e, nav šajā labturības direktīvā. Kā jau jūs teicāt, truškopība ir otra lielākā lauksaimniecības eh, suga Eiropā. Bet uh, lauksaimniecības truši Eiropas Savienībā veido tikai aptuveni 1,1 kopējās ēst gaļas produkcijas un mazāk kā 1% ekonomiskā izteiksmē. Tātad patiesībā tas ir maziņš maziņš. E, protams, ne jau procenta dēļ mēs runājam par trušu labturību. Es vienkārši pieminu šo aspektu. Par kvalitāti runājot un e, dzīvnieku labturību ir ļoti svarīgi balstīties uz pētījumu secinājumiem. Jūs pieminējāt, ka e, trušu fermās ir ļoti augsta mirstība bet uh, bieži vien šī mirstība ir saistīta ar sugu, un uh, neviens to vēl nav pētījis. Tā tad es uzskatu, ka lielāks uzsvars ir jāliek uz pētīšanu. Bet, eh, protams, tas jau nevienu tā īsti neinteresē, jo truši tiek uzskatīti par ja tā varētu teikt, mazāk interesantu sugu. Piemēram, neviens nerunā par antibiotiku izbarošanu trušiem, bet eh, antibiotikas tiešām ir viena no lauksaimniecības eh, lopkopības lielākajām sērgām, un mums eh, tā ir jāapkaro bet nedomāju, ka jāmaksā par to būtu lopkopjiem, jo lauksaimnieki bieži vien dara visu, kas viņu spēkos, lai vispār izdzīvotu. Tātad pētniecība, pētniecība un vēlreiz pētniecība, jo tieši uz pētniecību balstās arī inovācijas. Bet inovācijas pašas par sevi nav mūsu mērķis ir arī citas lauksaimniecības nozars un lopkopības nozars, kuras ir daudz ekonomiskās izaugsmas ziņā spēcīgākas, un tajās pētniecība notiek ļoti, ļoti ņipri. Es iesniegšu grozījumu tieši par pētniecības atbalstu un domāju, ka mums ir skaidri jāpasaka arī visiem lauksaimniekiem. Jā, protams, ir svarīgi ievērot uh, trušu audzēšanas noteikumus un trušu labturību, bet bieži vien runājot par lopiem, mēs aizmirstam par pašiem zemniekiem. Arī viņi cieš no, no dažādiem mūsu kopīgā tirgus mīnusiem. Tātad tekstā domāju, ka vajadzētu uzsvērt pētniecību, vajadzētu uztvērt paraugu prakses apmaiņu un līdzīgi. Prieksēdētājs, paldies! Ir tik ārkārtīgi daudz, kur vēlas izteikties, un tagad es slēdzu um, sarakstu un nedošu nevienam runāt ilgāk par pusotru minūti. Tā tad Ozonkungs. Prieksēdētāja kungs. Šobrīd Francijā ir apmēram 500 fermas tā kā zaudējuši savus ieņēmumus, jo Francijā bija ārkārtīgi karsta vasara. Katrā ziņā eh, lokopi arvien vairāk eh, saprot, ka patērētāji pieprasa skaidrus datus par to, kā lopi tiek audzēti un arī kā tie tiek nokauti. Tāpēc eh, to arvien vairāk saprot arī truškopji, Viņi saprot, ka uh, eh, trusis ir jābaro nevis ar ģēmo, bet gan ar adekvātu barību. Un, uh, protams, uh, par lauksaimniecību runājot, uh, mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par lopu labturību. Ir jārunā arī par uh, to, kā jūtas pats lauksaimnieks. Tā tad. Uh, ja jūs e, sakiet, ka trušas būros turēt nevar, tad tas uz spēles liks tūkstošiem darba vietu. Tā tad ļoti labi, ka mēs runājam par lopu labturību, bet mēs nedrīkstam aizmirst lopkopis, nu nedrīkstam. Un raugoties uz trušu gaļas ražošanas e, ķēdi, ir e, jāskatās arī uz to, cik tad truškopis gala beigās saņem ieņēmumos. Tātad es uzskatu, ka ir jāatbalsta lopu audzēšanas truškopība šajā gadījumā parauga prakse, un uh, mums ir jāsniedz arī pietiekams atbalsts lauksaimniekiem. Truši, protams, vēlas justies labi, bet to vēlas arī audzētāji. Počaka kungs. Děkuji za udělení. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Eh, es nevarēju piedalīties eh, Eka kunga ievadvārdus dzirdam, jo man bija jābūt regija komitejā. Ko vēlējos pateikt? Truši ir tāda kā aizmirstās suga Eiropas Savienībā, un par to mums noteikti ir jārunā. Pie tam ne tikai jārunā, bet jāmēģina rast arī tādu risinājumu, kurā atspoguļotos visu iesaistīto pušu intereses. E, šajā truškopības ziņojumā es esmu EPP ēnu referents, un es domāju, ka par trušu labturību runājot un fermu raksturu lielumiem raksturu runājot, ir jārunā par um, to, ko patērētāji vēlas, tie, kuri ēd trušu gaļu. Es, eh, piemēram, esmu pret saistošas Eiropas Savienības līmeņa likumdošanas pieņemšanu. Lai Eiropas Savienība noteiktu noteikumus, tam ir jābūt pamatojumam Eiropas Savienības dibināšanas līgumā. Es eh, nevaru šeit redzēt nevienu iemeslu, kāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu atrunāt eh, truškopības vai jebkura cita fermu lopa labturību balstoties uz līgumos rakstīto. Eka kungs eh, at, atsaucās uz Eiropas eh, dibināšanas līguma 13. pantu, bet šajā 13. pantā citēju. Ir teikts Eiropas Savienības dalību valstis iestājas par lopu un dzīvnieku labturību. Tas ir ārkārtīgi izplūdes teikums, kas attiecās uz visiem fermās turētiem dzīvniekiem, un es nedomāju, ka tas ir likumdošanas, saistošs likumdošanas pieņemšanas pamats. Ja Eiropas Savienība vēlas būt tiesisku valstu savienība, tad mums vajadzētu izvairīties no saistošas likumdošanas šādos jautājumos. Vēl bez tam ir jāsaprot ka trušus audzē gaļas un ādas dēļ. Un eh, trušu audzēšanas nolūks tā tad ir iegūt augstvērtīgu gaļu un smuku trušādu. Es nedomāju, ka trušu audzētājiem vajadzētu uzspiest vaiprātīgus noteikumus, kuri viņus piespiestu slēgt fermu, trušu fermu. Es nedomāju, ka kāds no mums vēlētos sasiet rokas un kājas trušu audzētājiem, lai mums vairāk nebūtu vispār trušu fermu Eiropas Savienībā un mēs būtu spiesti importēt trušu gaļu un ādas no trešajām valstīm, kuras vispār neliekas ne zinis par dzīvnieku labturību. Es saprotu un dziļi cienu e, referenta principus, un tomēr, manuprāt, viņš savā ziņojumā ir iekļāvis nepatiesus apvainojumus. Lai šādu ziņojumu tālāk izskatītu, domāju, ka mums ir jābalstās uz ekspertu teikto, ekspertu, kuri empiriskās un laboratoriskās pieredzes rezultātā ir ieguvuši secinājums, un nevis šāda veida ziņojumos uzsver likt uz ētiku un, sociālu, un, un sociālo sfēru. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, saka priekšsēdētājs kungs. Es saprotu, ka jūs esat ēnu referents un tāpēc jūs e, e, runājāt ilgāk, bet tomēr pusotru minūti. Kolēģi lūdzu, nākamais runātājs lūdzu. Jā. Jā, ich, uh... E, Hoislinkungs. Dāmas un kungi, es pilnībā atbalstu Eka kunga pausto nostāju ziņojumā un iniciatīvā. Uh, Šādas ziņojums un iniciatīvas mums ir ārkārtīgi nepieciešams Eiropas Savienībā. Nevar būt tā, ka vesels sektors netiek regulēts. Es pilnībā nesaprotu tāds partijas nostāju, ka šis nav jautājums, ar kuru mums jāstrādā. Ekungs pareiz norādīja, ka saistībā ar dēļēju vistu turēšanu būros mums bija līdzīgas diskusijas, un uh, mēs atrodamies labā virzienā tieši tādēļ, ka vēlamies šo sektoru noregulēt un uzlabot standarts. Ja apgalvojam, ka viss ir kārtībā, nevajag regulējumu un sagaidām, ka importi no tādām valstīm, kur pastāv zemāk standarti, nosaka Eiropas tirgu, nu tad jau varam vispār doties mājās. Mums šeit ir jānošķir skaidri jānosaka skaidri standarti attiecībā uz importētājiem un jānosaka, kāda ir mūsu Eiropas standarti un ka citus nemaz nevaram akceptēt. Un ja mēs palūkojamies uz šiem normālajiem apstākļiem, kolēģis kundzes, tad es domāju, ka mums pat nav nepieciešami lieli zinātnes pētījumi. Vidusmērā trusis dzīvo A4 izmēra lapas uh, teritorijā. Nu, un ja šeit eh, runā par šādu situācijas pieņemamību, nu, tad tas nav pieņemami. Un pētījumi ir skaidri parādījuši, pastāv problēma ar antibiotika izmantošanu, ar neregulētiem transportēšanas laikiem un apstākļiem, un attiecīgi iesniegsim arī grozījuma priešlikums. Un tādēļ mums tiešām ir jāķers klāt šim sektoram. Nevar būt tā, ka atstājam šo sektoru bez regulējuma, jo visu citu esam centušies regulēt, ņemot vērā to, kādi ir Eiropas dzīvnieku labturības standarti. Un dažas valsts jau ir devušās šajā virzienā uz uh, priekšu. Austrija ir aizliegusi turēšanu būros, arī Vācija, Lielbritānija un Beļģija ir ieviesus konkrētus uh, likumus. Un mums ir jāceņš, lai mums būtu harmonizēta pieeja Eiropā, lai šis sektors netiktu regulēts nacionālā līmenī, balstoties uz konkrētām interesēm. Tādēļ vēlos jūs visus tiešām lūgt darboties kopīgi, turpināt darbu, lai strādātu dzīvnieku labturības garā un lai mums būtu šeit attiecīgs regulējums. Paldies! Paldies! Tātad, Hauslin kungs, arī jūs esat ēnu referents, un tagad Aņū kungs, lūdzu. E, Eka kungs jau teica, ka e, netiek turētas vairāk dējai vistas un broileri nodalītajos būros, bet e, Eh, eh, kad prasa kad prasa vistaudzētājiem, vai viņi no būriem ir atteikušies, viss kā viens apgalvo, ka jā. Un eh, tomēr es zinu, ka vēl joprojām tiek ražoti būri, kuri tiek pārdoti audzētājiem Austrum Eiropā. Tātad tā ir tikai tāda spēlīta. Kā šeit pieminēja, ka 13. punkts eh, neļauj Eiropas Savienībai eh, kaut ko atregulēt šajā jomā, balstoties 13. punktu. Tā tad, eh, tad jau mēs varam runāt par lamām, par alpakstrušiem, par štrausiem. Manā valstī jau ir likumdošana, kas atrunā trušu audzēšanu, un es negribu, lai mana valsts šīs tiesības uzliktu uz Eiropas Savienības pleciem. Bardzo dziękuję. Podwójnie dziękuję. Paldies. Paldies Aņūkungam. Hazakaukungs. Dank u wel, eh, voorzitter. Jā. Paldies, prieksēdētāja kungs, Heizkamps kundze. Es eh, vēlētos pateikties arī Eka kungam, jo ir ārkārtīgi svarīgi eh, uzmanību vērst uz trušu audzēšanu un tomēr vēlētos tā kā noskaidrot divas nesaprašanās šeit. Uh, Tātad, bieži vien mēs dzirdam, ka trušu kopības nozara ir ļoti, ļoti māziņa, ka viņu varbūt nevajadzētu tā baigi atrunāt, ka trušu kopība pati atrunās sevi un ka noteikums Eiropas līmenī nevajadzētu izveidot. To teica arī Timermans kungs, komisāra kungs nevajag vairāk likumdošanas Eiropas līmenī, bet gan mazāk. Tātad tas ir pirmais, uz ko balstījuši savu sakāmo, un otrais, kur valda nesaprašanās. Tā kā šī ir tik maziņa lokopības nozara, tad mums vajadzētu uzmanību vērst uz daudzām citām nozarēm, kuras ir milzīgākas. Un šo te mazos mīļos pūkainos trusējušus varam aizmirst. Priekšsēdētāji kungs, sākšu ar šo pēdējo argumentu. Tā tad truškopība. Truškopība neskatās uz mazajiem trusīšiem kā uz mīļiem pūkaņiem, bumbulīšiem. Viņi grib pelnīt naudu, daudz naudas, un viņi pret trušiem izturās vienkārši briesmīgi. Un eh, tie, eh, kuri to nesaprot, tātad neatkarīgi no tā, kā dzīvnieks izskatās, lai cik viņš būtu mīlīgs, pūkains, maziņš un apaļu purniņu, mums tomēr ir jāiestājās par visiem lopiem. Tas bija par to pēdējo. Uh, <clears throat> um, pēdējo apgalvojumu. Un tagad par pirmo. Uh, šeit tiek teikts, ka uh, truškopības nozara pati sevi atregulē. Bet tā nav, tā nav. Neviena nozara līdz galam nespēja sevi atregulēt. Truši ir ļoti inteliģenti un jutīgi zvēri, viņi sēž būrī, viņiem nav nekādas sociālās aktivitātes, viņi nevar neko pagraust un nevar palēkāt. Tāpēc es atbalstu pilnībā Eka kunga teikto, un kolēģi beidzot sapratīsim, ka kaut kas ir jādara. Bardzo dziękuję i proszę. Paldies. Un tā tad Aņū kungs, jūs ieturējāties pusotrā minūtē, lūdzu, un tagad nākamais runātājs. Paldies, es gribu pateikties Eika kungam par to, ka izvirzīju šo jautājumu, un gribu teikt, pretēji tam, kas tika apgalvots šodien sēdes sākumā, Trušu ražošana ir ļoti svarīga lielam dalību valstu skaitam. Tā ir nozīmīga nozare. Un ziņojumā, par kuru mēs runājam, pilnīgi pareizi ir atrunāt ražošana, bet um, varbūt um, ziņojums tomēr ir uh, nepārāk precīzs. Uh, tas ir aptuvens un koncentrējas uz uh, uh, lielajiem aspektiem. Te ir liela koncentrēšanās uz būriem, uz uh, trūšu audzēšanu. Mēs gribētu atgādināt, ka EFSA eksperti 2005. gadā jau sagatavoja ziņojumu, kur bija runa par uh, adaptētiem būriem, kas atbilst sanitārajām prasībām un dzīvnieku uh, Uh, veselībai un labturībai, lai būri nekļūst par spīdzināšanas ierīcēm. Es gribētu uzsvērt, uh, trūšu audzēšana ir svarīga nozare. Un mēs uh, nevaram šeit runāt par pilnīgi unikālu situāciju un vienīgo nozari, kas grēko. Tātad šeit es gribētu atbalstīt to, kas jau teica, iepriekšējā runātāja par trušu ražošanu. To es pilnībā atbalstu. Te mēs uzskatām, ka nepieciešams pievērsties eh, tam, kā ražotāji uzlabo dzīvnieku lopturības prasības. Te pašā laikā jāievēro arī ekonomiskā loģika, lai saskaņotu šos divus aspektus vajadzētu uh, balstīties uz zinātniskajām atziņām, uz visjaunākajiem faktiem. Paldies! Eh, Paus Dantenkundze. Pal, Dantenkungs, paldies. Eh, trušu gaļas ražošana tik tiešām ir ļoti svarīga valstīm, jo īpaši Eiropas Savienības dienvidos, jo uh, trušu gaļa ir gastronomiskā tradīcija vairākās valstīs. Un ziņojums, ko sagatavoja Eka kungs, uh, manuprāt, nav izveidots uzklausot visus iespējamos viedokļus. Tas ir pārāk ievirzīts vienā virzienā. Trušu audzēšana ir sarežģīta, jo trusis ir ļoti jūtīgs dzīvnieks, jo īpaši no bakterioloģiskā skata punkta. Truši, protams, var uh, būt sociāli dzīvnieki, bet truši arī kaujas tie ir uh, nevisai miermīlīgi dzīvnieki. Un, e, ja trūši kauja savā starpā, tas var, e, protams, novest arī pie kaitējuma. Ja ražotais izmanto kaut kādus īpašus pasākumus, tad tie parasti ir pamatoti. Tāpēc es uzskatu, ka ziņojums ir vēl labāk līdzsvar, jālīdzsvaro, lai ņemtu vērā dažādi viedokļi un lai atspoguļotu zinātniskās atziņas uh, kas ir pieejamas lielā skaitā. Ziņojumam jākļūst realistiskākam. Nākamais runātājs. Ja, pa, ja tik tiešām ziņojums ir noderīgs un labs, tas ir uzslavējums, bet pretēji tam, ko domā daudzi arī komisijā, trūšu ražošana tik tiešām ir Uh, nozīmīga nozare, un tajā ir kāda uh, liela uh, problēma. Mums jārūpējas par sabiedrības veselību, par gaļas kvalitāti. Jāņem vērā arī to, ka truši audzēšanas procesā saņem antibiotikas. Un uh, dzīvnieku labturības prasības arī jāievēro. Uh, es uh, tagad atceros, ka kādreiz es apmeklēju vistu uh, ražošanas uh, fabriku, vistu audzēšanas fabriku, kur vistas bija uh, lielos būros, un tad pēc tam es ilgi nevarēju ēst vistas gaļu. Tad es domāju, ka tas pats var attiekties arī uz trušiem. Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ir ekonomisks aspekts. Daudzi cilvēki pārtiek no trūšu audzēšanas. Un tad mums jāpanāk, lai ražošana būtu arī ekonomiski uh, rentabla, bet te pašā laikā jārūpējas par uh, patērētāju uzticību un veselību. Paldies, Kaputo kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties Eika kungam par sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka mums ir nepieciešama diskusija par šo tēmu. Neatkārtošu visu, kas jau izskanēja, bet pilnībā piekrītu, dzīvnieku labturība ir viens no aspektiem, uz kuriem jākoncentrējas. Te pašā laikā mums ir jācinās arī par operatoru tiesībām, kas strādā šajā nozarē. Es uzskatu, ka likumdošana šajā jautājumā ir nepieciešama, jo mūsu patērētāji interesējas arvien vairāk par dzīvnieku labturību. Jāsaka, viens aspekts vēl netika šodien pieminēts, un tā ir marķēšana. Nepieciešams domāt arī par gaļas izcelsmes marķējumu. Nav tik uh, svarīgi varbūt, kur dzīvnieks uh, tika uh, nokauts. Tas jau tiek norādīts, bet mums jānorāda arī, kurā valstī, kur dzīvnieks tika audzēts, jo trūši tiek importēti arī no trešajām valstīm. Un e, jāsaka, es labi saprotu Andriju kunga teikto, bet dažādas ražošanas metodes mums ir nepieciešamas, lai samazinātu antibiotiku lietošanu audzēšanas procesā. Tie ir e, kaitīgi cilvēku veselībai. Milleris kundze, paldies. Eh, Priekšsādētāji, es runāju eh, Drode kunga vārdā, kas ir ēnu referents. Ir svarīgi, lai minimālie standarti tiktu izmantoti, lai būtu vienādi noteikumi, vienādi minimālie noteikumi visiem ražotājiem, tāpēc, ka mūsu ražotājiem jākonkurē ar ķīniešiem. Te pašā laikā ir jānovērš negodīgās uh, prakses trūšu ražošanas uh, jomā. Un eh, ēnu referents tāpēc eh, uzskata, ka jāievēro visi dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi. Eh, ziņojums tika stipri saīsnāts. Un jāuzsver vēl, kā notiek pašreizējā reforma, kā tiek slēgtas plaisas pastāvošajā likumdošanā un jāpiekrīt uh, Alde un citiem, ka mums ir jāsniedz skaidrs signāls komisijai. Mums ir nepieciešami minimāli standarti dzīvnieku labturībā, te pašā laikā jārūpējas par nozares izdzīvošanu un par jaunajām uh, metodēm un pasākumiem, kurus varētu pārņemt no dažiem pionieru valstīm un izmantot visā eh, Eiropas vienības mērogā. Paldies! Eh, Noigels kundze. Es gribētu atbalstīt Eika kunga ziņojumu, un es eh, to daru arī ēnu referentes vārtā. Šajā ziņojumā pilnīgi tiek pareizi tiek norādīts uz uh, dažiem Eiropas Savienības rajoniem, kur uh, ir eh, situācija eh, steidzami jāuzlabo. Mums ir nepieciešami saistoši minimāli noteikumi. Tie ir nepieciešami steidzamā kārtā. To sagaida mūsu vēlētāji, to sagaida patērētāji. Grūti tagad dzirdēt to, ko daži runā par gaļu un ādām, citi runā par gastronomisko uh, tradīciju. Es savukārt runāju par dzīvniekiem, par dzīvām būtnēm. Es neesmu veģetārieties ēdu gaļu, bet e, dzīvnieki, kamēr tie netiek nokauti, tie ir dzīvas būtnes. Un mums e, vajadzētu salīdzināt situāciju ar vistu turēšanu. E, bateriju būri. Mēs vistu gadījumā baidījāmies, ka mēs aizliedzot šos daudznodalījumu būrus, izraisim katastrofu nozarē. Tā tas no, nenotika. Ražotāji pielāgojas jauniem noteikumiem un izdzīvo, uzlabojot labturības noteikumus. Kadenbachas kundze, kuras vārdā šodien runāju, ir no Austrijas, un tur Austrijā noteikumi ir daudz stingrāki un labāki. Piemēram, uh, ir aizliegtas, aizliegtas tieples būri, ir iespējas dzīvniekiem paslēpties no citiem, ir iespēja brīvi, brīvā kustēties, dzīvniekiem ir iespēja piekļūt ūdenim, salmiem un vest normāliem apstākļiem pielāgotu dzīvi, kamēr tie netiek nokauti. Tātad vairākās valstīs ir jau daudz augstāki standarti. Un jāatceras, ka Eiropas Savienība ir vērtību savienība. Tai e, tādai arī jāpaliek. Dzīvnieku un trušu ražošana ir nozare, kurai ir jāizdzīvo. Mums ir tagad lieliska iespēja palīdzēt tai pastāvēt, uh, cīņā ar konkurentiem, īpaši ar eh, cīņā ar Ķīnu, no kurienes nāk šie lētie importi. Eh, mūsu izredzes ir balstīties uz kvalitāti un dzīvnieku labturību. Ēnu referentē būs eh, vēl priekšlikumi par antibiotiku lietošanu, par stresa mazināšanu, par gaisa kvalitāti, par uzraudzību un arī dzīvnieku apdulināšanu. Es vēl gribētu pieminēt kaut ko, kas nav ēnu referentes uh, papīrā. Rūpniecības nozares, kas pašlaik jūtas apdraudētas, kas nevēlas neko mainīt, um, tā ir realitāte. Mums tas jāakceptē, bet te pašā laikā jāsaprot, mēs nevēlamies rūpniecību kriminalizēt vai nodzīt prom, aiziet prom no Eiropas. Mēs vēlamies, lai trūšu audzēšana Eiropā pastāvētu, bet tai jābūt uh, kombinēta ar labiem standartiem, jo dzīvnieku labturība uh, ir nepieciešama, un ja mēs vēlamies baudīt trūšu gaļu, tad tas jādara ar tīru sirdsapziņu. Lies paldies! Flanagan kungs, paldies! Es gribētu visu pirms apsveikt Eika kungu ar ziņojumu sagatavošanu. Reizēm es uh, uh, gaidu uh, lietu, lai pārliecinātos, ka ūdens jūs saslāpina. Uh, bet, nu, šeit palūkojieties ziņojumā, ja jūs vēlaties kaut kādus pētījumus, tad uh, varbūt jums jāveic pētījumi nevis ar dzīvniekiem, bet ar cilvēkiem. Un es pats esmu skeptiski noskaņots par Eiropas Savienības projektiem, par visu šo koncepciju, ka kāds no īrijas var teikt frančiem, kas un kā jādara. Ja es eh, dzīvotu Francijā vai Spānijā, tad es laikam pilnībā piekristu visam teiktajam. Tevino kungs eh, pilnīgi pareizi teica, ka, kad viņš aplūkoja daudznodalījumu vistu būrus, eh, viņam vairs negribējās ēst vistu gaļu. Un rūpniecības rūpes Eh, bieži vien ir saistīts ar konkurenci. Tad kā tad mēs varam atšķirties no citiem konkurentiem, no Ķīnas un citiem? To mēs varam darīt, piedāvājot kvalitāti mūsu patērētājiem. Nikolson kungs, paldies! Pateikšos Eka kungam par ziņām, tā kā pat kā citi. Varbūt šis ziņojums ir diezgan šaurs un vienpusīgs, Tas eh, tā daļai arī ir, bet to var uzlabot. To var izmantot par labu pamatu. Un uh, mēs vēlamies, protams, kaut kādu rīcību Eiropas Savienības līmenī, bet kā tas jādara, par to vēl jādomā. Mēs, protams, eh, nevēlamies uh, sliktos dzīvnieku turēšanas apstākļus, bet jāsaka, daudz nodalījumu būri e, vistu gadījumos ir izmantoti, lai ražotu olas, nevis vistas gaļu. Tad nevar veikt šo salīdzinājumu. Apvienotajā karalistē mēs nesen pieņemam lēmumu par to, ka e, lielveikali lielveikali Uh, ne, uzskata, ka no 25. gada viņi nepārdos uh, vairs olas no daudz nodalījumu būriem. Tad tie bija lielveikali, kas pieņēma šo lēmumu. Un mums bija kampaņa internetā, kas aicināja ražot uh, olas un gaļu cienīgos apstākļos. Bet es baidos, ka mēs ieviešot pārāk daudz standartu, regulēsim pārāk daudz, Eh, mēs eh, saskaramies ar situāciju, ka tas nav nepieciešams. Truši netiek ražoti tik lielos apstākļos un tādos eh, apstākļos visās valstīs. Paldies. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem no Sanko ģenerāla direktorāta Simona Kundze lūdzu. Kungs. Paldies. Centīšos pēc iespējas īsi uh, Eh, izteikties, jo daudzas lietas jau tika pilnīgi pareizi pieminētas. Vēlos teikt tikai to, ka komisija ar lielu uzmanību pārlasīs un izpētīs gala ziņojumu, jo mēs uh, tagad gaidām, ka tas vēl mainīsies pēc visām diskusijām. Viss, kas notiek komisijas vadībā, ir saskaņots ar līgumu principiem, proti samērīgums un substeritāte. Uh, Un šos principus mēs, protams, piemērosim arī izstrādājot šo likumdošanu. Vēl gribu pieminēt, ka dzīvnieku labturība e, mums e, ir ļoti svarīga, un mēs dodam priekšroku horizontālajai pieejai, kas balstās uz informācijas apmaiņu un paraugu praksēm, netik daudz uz likumdošanu. Piemēram, te tika runāts par iespējamo platformas izveidi. Komisārs par to domā. Un es gribētu vēl pievērsties politiskajai vienošanās uh, par uh, oficiālajām kontrolēm. Mums ir regula, kurā ir iekļauti divi panti par dzīvnieku labturību, jo references centri, atsaucas centri dzīvnieku uh, labturībā uh, tiek piesaistīti pēc gada, kad formāli tiks pieņemta regula, uh, šīs normas būs jāpiemēro. Un tātad šī izveidojuma platforma plus atsaucas centri dzīvnieku labturības jautājumos uz pasākumi, kas ļaus mums pāraudzīt situāciju ar tām dzīvnieku sugām, Uh, uz kurām neatiecas specifisks regulējums pašlaik, tā kā mēs sagaidām situācijas uzlabošanu. Paldies! Bardzo dziękuję, choć pana półtorej minuty. Lielas paldies! Jums pusotras minūtes gan nebija paredzēts. Eka kungs, tagad referentam vēlreiz vārds. Paldies, priekšsēdētāji! vēlos uh, runāt par pāris minētajiem argumentiem. Sākumā Agijērs kundze. Trušu turēšanas sektorā pētījumi ir veikti 20 gadu garumā. Es pats šajā nozarē arī strādāju jau 20 gadus Vācijas valdībā. Uh, Jau 1997. gadā vedām sarunas un tad dzirdēja argumentus, ka notiek pētījumi. Pēc pieciem gadiem pajautāja vēlreiz un atkal guva atbildi, mēs veicam pētījumus. Un atkal pēc pieciem gadiem un šodien vēl notiek pētījumi. Un kā jau Hoislinkungs teica un citi kolēģi, kas tad mums ir tik daudz jāpēta? dzīvnieks, kuram dabā ir plaša pārvietošanās eh, brīvība un uzvedība. Tāds dzīvnieks, kas tiek turēts vienas A4 lapas izmēra teritorijā, nu šeit taču nav nepieciešama zinātniska pētījuma, lai saprastu, ka šādā teritorijā dzīvniekam neiet labi. Un turklāt es nekriminalizēju šo nozari. Nē, nozarē šis iniciatīvas ziņojums ir jāplūko kā iespēja iespēja izdzīvot globalizētā tirgu. Es nevēlos, lai ķīnieši šo tirgu pārņemtu. Mums ir jānostiprina Eiropa, mums ir jāuzklausa patērētāja vēlmes un jānodrošina augstas kvalitātes produkti, ievērojot augstus dzīvnieku labturības standartus, nodrošinot dzīvniekiem iespējas izdzīvot. Tad atbildot nākamajam kolēģim, uz jau kunga. Šis sektors pats sevi noveda krīzē, jo gadu desmitiem neko nedarīja. Šeit slēpjas problēma. Ir bijušas bioloģiskās saimniecības, kas ir parādījušas, kā var ražot augsta līmeņa produkts, taču nozar kopumai visu nogulēja. Polčakungs manu ziņojumu dēvē par tendenciozu un, diemžēl, arī neuzklausīja manus ievadvārdus, jo tad būtu dzirdējis, ka es arī ņemu vērā nozars intereses. Taču viņa apgalvojums, ka šeit nevajag regulēt neko, nu kādēļ tad lai Eiropa neregulētu trušaudzēšanu. Mēs regulējam teļus, eh, cūkas, eh, vistas, un pēkšņi attiecībā uz eh, trušiem tam nav nekādas jēgas. Nu, tādējādi jau viņš patiesībā vēršas pret Eiropas Savienības politiķiem, uh, tādiem, kas gadu desmitiem cīnījušies par labu dzīvnieku labturības politiku Eiropā. Un tad es gribētu teikt, ka tad viņa teiktais ir tendencios. Un tad par Dantānu kunga teikto, kurš apgalvoja, ka dzīvnieki viens otram kož. Nu, Dantāna kungs, šī košana rodas tieši šī ierobežotās teritorijas dēļ. Piemēram, ir vairākas žurkas tiek ierobežotas nelielā uh, teritorijā, tad izraisās haoss un viņi saplos vienu otru. Un tāpat tas notiek ar trušiem, jo šajā momentā, kad viņiem uh, kļūstot agresīviem nav iespējas izbeigt, tad rodas šīs problēmas. Tāpat arī saistībā ar citām būru iespējām, kur ir iespēja trušiem uh, aizbēgt, paslēpties, tur šāda košana samazinās. Tādēļ man tiešām ir jāuzdod liels jautājums par to, vai jūs saprotat, kas notiek realitātē, un vai saprotat, kas notiek turot trušus būros. Tieši šī košana izra. Košana tiek izraisīta no turēšanas ciešos būros. Un tad vēršoties pie komisijas, pirms pāris mēnešiem es eh, runāju ar Andrekaitis kungu par šo jautājumu. Viņš pats teica, ir svarīgi, lai mēs Eiropas Savienībā novērstu šos likuma trūkumus. Nevar vienkārši paredzēt regulējumu visiem dzīvniekiem, izņemot trušiem tikai tādēļ, ka tie ir viena procenta apjomā. Nē, Andrakaitis kungs man apgalvoja, ka ir jānovērš šie trūkumi, un to mēs varam izdarīt, pieņemot pamatotu regulējumu, kur visām dalībvalstīm ir vienādi noteikumi, tas nodrošina tirgus harmonizāciju. Austrijā pastāv savs regulējums, citās valstīs savs, taču, ja nebūtu regulējuma, tas radītu milzīgu konkurences skropļošanu. Un Noišuls kundze, liels paldies par paustajiem argumentiem, kurus paudāt pārstāvot ēnu referenti šeit nav ko piebilst, tāpat arī paldies Millers kundzei kas atzīst, ka mums Eiropā ir nepieciešama dzīvnieku aizsardzība. Mēs neesam ne tikai ekonomiska savienība, bet vērtības savienība. Tas mums ir jāatcerās un jābūt arī priekšzīmīgiem šajā ziņā. To mēs esam parādā mūsu pilsoņiem, jo šobrīd Eiropā notiek politikas uh, sagrāve, jo politiķi neuzklausa pilsoņu vēlmes, vai mēs vēlamies šādu politikas attīstību, vēlamies to turpināt, jo uzklausām tikai atsevišķas nozara intereses, nu tad tiešām Eiropa tad tikai pagrims arvien vairāk. Tas viss ir jāņem vērā, kad mēs runājam tikai par šiem nabaga trusīšiem. Uh, Patiesībā esmu noslēdzis savus komentārus, un es ceru, ka mums tiešām būs auglīgas diskusijas un debats par šo jautājumu. Jau priecājos par darbu ar ēnu referentiem. Es domāju, ja mēs visi vēlamies ieguldīt patērētājos, uh, dzīvnieku aizsardzībā un nozarē, tad es domāju, ka beigās mūsu rezultāts būs pozitīvs un attiecīgi arī komisija tad reaģēs un atzīs, ka ir nepieciešams rīkoties šajā nozarē. Paldies, dāmas un kungi! Paldies! Manuprāt, šie komentāri dos savu ieguldījumu šai nozarei un dzīvnieku labturībai. 15. septembris ir nākamais termiņš, un 29. septembrī par to diskutēsim. Tātad 15. un 29. septembris. Tagad vēlos pāriet pie nākamā jautājuma. Tas ir pēt pētījumu prezentāciju par Eiropas ārējās darbības un kopīgās lauksaimniecības politikas miedarbību. Kā jums ir zināms, kā LP pakāpeniski ir mainījusies tāda KPL, kāda tā pastāvēja pirms 30 gadiem, tāda vairs nepastāv. To ietekmējuši arī ārējie faktori, kā piemēram globalizācija, tī, situācija pasaules tirgos, un tas viss ietekmē arī mūsu lauksaimniecību, mūsu kopīgo lauksaimniecības politiku. Tas rada mums jaunas izaicinājumus un KLP arī attiecīgi ir jāatrod atbildes, savi risinājumi. Un šeit, protams, ir runa arī par dažādiem nolīgumiem, divpusējiem un citādiem par tēti, par Merkusūru, ko vēlos tikai minēt kā piemērs. Tas viss ietekmē lauksainiecības politiku. Manuprāt, šeit ir jārunā par daudziem aspektiem un jānovērš tas, lai lauksainiecība netiktu ļaunprātīgi izmantota citās interesēs. Tagad mums notiks diskusija, piedalīsies arī pārstāvi no komisijas. Mums ir pārstāvi no Redingas universitātes, kas izteikšies, un tagad došu vārdu Svainbenkungam. kungam. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, thank you. Labrīt, dāmas un kungi! Paldies, priekšstādāt kungs, par ievadvārdiem un paldies jums visiem par uzaicinājumu prezentēt jums šo ziņojumu. Šis nosaukums ir ļoti precīzs. Miedarbības starp Eiropas Savienības ārējo darbību un kopīgo lauksancības politiku. Viena no pirmajām lietām, ko vēlos paskaidrot, ir uh, pastāstīt, kāds ir mans domu gājiens. Tad uh, mazliet iepazīstināšana ar saturu, tas ir diezgan garš un atvainojot par to. Un lielākā daļa manas prezentācijas attieksies uz trešo sādaļu, kur es pastāstīšu par dažādajiem ziņojuma aplūkotiem aspektiem, kas varētu jūs ieinteresēt, nevis uh, sniegšu pilnīgu pārskatu. Un noslēgumā pāris uh, secinājumi par to, kāda šīs ārējās darbības varētu ietekmēt uh, kopējo lauksaimnes politiku pēc turpmākajos gados. Par ko ir šis ziņojums? Principā mani aicināja izpētīt, kā Eiropas nevis ārējās darbības ir ietekmējuši KLP. Tas atšķirs no agrākajiem ziņojumiem, kur galvenais uzsvars bija uz KLP saskaņotību ar Eiropas Savienības ārējo darbību, kā attīstības iniciatīvas, uh, aiz okeānu un tā tālāk. Un kā jums ir zināms, pagātnē bijuši tādi kritiski ziņojumi, kas vairāk koncentrējas uz agrāko KLP, nevis pašreizējo un šiem attīstības valstu aspektiem. Taču šajā ziņojumā mēs aplūkojam, kādas ir ārējā ietekma uz KLP. Otrs vispārīgs dabas komentārs, kur vēlos paust, ir tāds, ka 2016. gada KLP atšķirs no sākotnējās pie kuras darbs uzsākās pirms vairākiem gadiem. Un attīstības gaitā KLP var novērot sasaistas ar ārējos darbības ietekmu un notiekošajām pārmaiņām. Vai nu tā ir tādas, tās ir tādas sagadīšanās vai sekas, to ir grūti konstatēt. Un tad, kad mēs palūkojamies 30, 40 gadu garumā, uh, pagātnē saistībā ar šo politiku, un tad rodas jautājumi, vai šāda politika tiktu izstrādāt, neņemot vērā ārējo ietekmi, to ir grūti izvērtēt. Un principā šis ziņojums ar pirmo un otro pīlāru KLP par atbalsta metodēm un par tirgus uh, politikas mehānismiem. Uh, Šis ziņojums nerunā par sanitāriem aspektiem vai dzīvnieku labturību, par ko tikko diskutējāt. Šāds ir šis uh, satvars. Kā jau teicu, šis ziņojums ir diezgan garš. Šeit ir uzskaitīti sadaļu nosaukumi, lai jūs varētu tā uh, iepazīties. Uh, ar saturu, ja vēlaties to izlasīt sīkāk. Un otrā sadaļa galvenokārt nodarbojas ar trim galvenajām attīstībām KLP. 92. gada reforma, zivsēniecības reforma 2003. gadā un arī lauku reģiona attīstības politikas uh, integrācija. Trešais nodarbojas ar šīm nolīgumiem, un mans secinājums ir tāds, ka sākumā uh, ir bijuši ārējā ietekme, sākumā nolīgums par tirzniecību, un tas viss ir ietekmējis KLP. Arī ir bijuši dažāda ietekme, kas uh, novērojam, kas ietekmē ļoti dažādas sādaļas. Tagad par pāris galvenajiem atzinumiem. Uh, par ko runāšu, nevis izskatīšu šo visu ziņojumu soli pēc soli. Es pats biju pārsteigts secinot, ka KLP daudz vairāk ietekmējusi ārējā darbība, nekā to bija iedomājies. Es aplūkoju KLP jau daudz gadu garumā, agrāk strādāju komisijā jau pirms 40 gadiem, un it kā šī attīstība nav jauna, taču aplūkojot eh, tagad detalizētāk šos aspektus, var novērot lielu ietekmi. Un, manuprāt, eh, dominantie aspekti ir tirniecības nolīgumi, eiro, Ur Urugvēs un Dohas raundas sarunas. Un tas eh, ļoti ietekmē konkrēto KLP Tāpat arī komisijā veiktās eh, reformas atsaistīšanas aspekti, tas ļoti raksturīgi ir pašreizējai KLP. Tad arī strīdus uh, izskatīšanas procedūras ir būtiskas. Uh, Šeit var pieminēt uh, eh, cukura reformu no 2005.6. gada, kas bija lielisks piemērs, kur ārējais spiediens uh, ļoti ietekmēja KLP. Tāpat arī citi nosacījumi, piemēram, vispārīgajā nolīgumā par tirzniecību, kas ietekmē tirzniecību ar vispārējo pasauli. Piemēram, 24. pants eh, pārvalda brīvās tirzniecības nolīgumus. Un palūkoties uz politikas attīstību, bieži vien pieminam Urugvajas raundu no 92. un 6. gada, un šie nolīgumi ietekmēja KLP jau agrāk, arī 60. gados, kad Eiropas Savienība pastāv dažādas tarifu barjeras, kas radīja problēmas attīstoties politikai piemēram, tas skāra importus, eh, kad bija vēlme importēt eh, lētus eh, olbaltumvielas vai cietas produkts, lai mēs aizstātu labību. Un tā kā pastāvēja šie noteikumi, bija grūti paredzēt kaut kādas alternatīvas Eiropas Savienības noteikumos, tādēļ Šeit arī jāpiemina dažādas uh, subsīdiju politikas, eh, jo īpaši attiecībā uz uh, gaļu, kas tika importēta no Āzijas. Un runājot par KLP mm, un uh, attiecīgo ietekmi no Pasaules tirniecības organizācijas. Eh, šeit arī ziņojumā ir pieminēti aspekti. Tad runājot par paplašinājumiem. Tie ir ietekmējuši KLP par spīti šim akī kopīgajam. Tad, kad Lielbritānija pievienoja 73. gadā, parādījās dažādi ietekmes faktori, kā piemēram netika veiksmīgas teritorijas, Arī kokvilna parādījās eh, KLP, pateicoties Grieķijas pievienošanai. Par lauka attīstību priekšlikums pieminēja attiecīgo konferenci, priekšsēdājs pieminēja konferenci, un šeit es vēlos pieminēt 96. gada paplašināšanās raundu, kas eh, ietekmēja KLP šajā sakarībā. Un tad runājot par Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstu pievienošanos komisijai, šeit bija jādomā par tādiem aspektiem, kā lauksaimniekiem var nodrošināt ieņēmumus eh, mazāk birokrātiskākā veidā kā līdz šim. Un tas varētu tikt uzskats kā paraugs 2003. Eh, gada reformām. Tātad paplašināšanās ir ietekmējuši KLP un iespējams uh, kā Brexit arī atstās savu ietekmes pēdu. Protams, viens eh, no svarīgākajiem aspektiem, kas jāņem vērā, mūsu saistības ir uh, preferenciālā piekļuvē uh, aizjūras teritorijām, kas kļuvušas neatkarīgas, bijušās kolonijas. Tas kļuva svarīgs arī pēc apvienotās karalīstas pievienošanās, un tas ietekmēja cukura, banānu un rīsu lauksaimniecības politiku, arī dažas citas jomas. Mums bija dažas iniciatīvas PTO kontekstā, lai uzlabotu dzīvi vismazāk attīstītajās valstīs. Mums bija iniciatīva viss izņemot ieročus. Un, protams, cukuru režīms, rīsu režīms, tie arī ir mainījies. Uh, kopumā jāsaka, lauksaimniecības un pārtīkas tirsniecības koncesijas vidusjūras valstīs nebija tik dāsnas, jo ražotāji uh, vidusjūras uh, dienvidkrastos uh, ražo tomātus, oliveļu un tā tālāk, un viņiem ir tāds uh, ciešāks uh, konflikts uh, ar uh, centrālās Eiropas ražotājiem. Uh, Un mēs redzam, ka šī politika arī turpina ietekmēt lauksaimniecības attīstību. Ziņojums, eh, ko sagatavoja pirms pāris nedēļām, eh, netika eh, ņemtas, ņemta vērā visjaunākā attīstība Turcijā. Es tajā pieminēju, ka Turcijas pievienošanās tuvākajā nākotnē nav paredzama. Tā diez vai ir iespējama, un es joprojām tā uzskatu. Bet Mēs zinām, ka ģeopolitiskā attīstība eh, dienvidos un austrumos var um, izraisīt izmaiņas lauksaimniecībā un izvirzīt jaunās prasības eh, lauksaimniecības un pārtikas produktu pieejamībai. Bet jāsaka, ietekme nenāk tikai no dienvidiem, arī austrumu valstu politika mūs ietekmē. Un šeit jāsaka, konflikti, kuros eh, mēs eh, eh, tikām ievilkti, tad konflikti ar bijušās padomju savienības valstīm at, ir ietekmējušas mūsu politiku. Eiropas Savienības atbalsts Ukrainai te nospēlējis svarīgu lomu. Mēs Zinām, ka ja mēs strādājam ar sarežģītiem tirgiem, tad reizēm tie var tikt arī bloķēti un slēgti. Tad uh, Doha rauns ir iesaldēts, tā var teikt. Bet ir vairākas valstis visur pasaulē, kas cenšas uh, tagad uh, izstrādāt tirzniecības nolīgumus. Mēs to saucām tagad par padziļinātās un visaptverošās brīvās tirzniecības zonām. Koreja, tad par to jau noslēgts nolīgums, Kanādas nolīgums, uh, tiks ratificēts. Jūs noteikti par to zināt vairāk nekā es ar Merkusur valstīm. Un notiek sarunas TTIP nolīgums arī pašlaik ir sarunu procesā. Runāt par lauksaimniecību. Jebkura attīstība ģeopolitiskajā šķautnē piedāvā gan eh, jaunās iespējas, gan jaunus draudus mūsu lauksaimniekiem. Mēs eh, zinām, ka eh, viņiem ir eh, iespēja piekļūt jaunajiem tirgiem. Dienvidkoreja un Japāna, piemēram, ir labi aizsargāti, noslēgti tirgi. Tur grūti ir iekļūt, bet Austrālija, piemēram, ir cita veida tirgus, kas var piedāvāt lielākas izredzes, jo tam ir vieglāk piekļūt un produkti ir kvalitatīvāki. Protams, noslēdzot brīvās tirdzniecības uh, nolīgumus, mēs strādājam ar, ar Brazīliju, Austrāliju, citām valstīm, kas ir uh, stipri konkurenti, un tad pastāv draudi, uh, ka būs lēti lauksaimniecības produktu importi Eiropas Savienībā. Ekonomisti uzskata, ka patērētāji arī no šādas attīstības iegūst labumu, bet tomēr plašākā sabiedrībā pastāv bažas par to. Jāsaka, ka, piemēram, tarīfu kvotas uh, lielopu gaļai, tad jārunā ir par 6000 tonu, tad to var vēl mūsu tirgus sistēmā iekļaut. Bet šādu kvotu un aspektu ir daudz, un kopējais kumulatīvais efekts ir daudz nozīmīgāks, un tas var tiešām stipri ietekmēt tirgus cenas. Tad tarifu samazināšana PTO ir jāņem vērā, un ja nemaldos komisija septembrī uh, publisko ziņojumu par to. Atgriežoties eh, pie citiem jautājumiem, tad pāriesim no tirzniecības uz visjaunāko eh, reformu, kas notika 2013. gadā. Viens no elementiem bija zaļināšana. Taip. Kuras nolūks bija citu starpā mazināt siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijas. Es domāju, ka jāšaubās par to, ka pasākumi ļaus mums to sasniegt efektīvā veidā, arī izmaksu ziņā efektīvā veidā. Pēc pāris gadiem būs komisijas ziņojums, kas izvērtē šo pasākumu uh, rezultātus un iedarbīgumu, bet jāsaka, ja mēs vēlamies tik tiešām pildīt klimata konferences eh, mērķus, tad lauksaimniecībā ir nepieciešams kaut kāds mehānisms, lai mazinātu emisijas. Bet eh, šis jautājums noteikti būs jāskata pēc 2020. gada jaunajā KLP. At īsumā palūkosimies, kādi jautājumi uh, būs aktuāli tuvākajos gados. Kāds būs ārējo attiecību spiediens? Es domāju, ka PTO uh, nebūs tik daudz ietekmes pēc 2020. gada. Reformas jau ir notikušas. Un pat, ja tagad uh, sāksies jaunais rauns, tam uh, nebūs tik liela ietekme. Es domāju, ka Mums ir iespēja ar vides schēmām rīkoties radošāk. Um, jums joprojām būs uh, plašs atbalsts dažāda veida pasākumiem, un es neparedzu arī nekādus lielus izaicinājumus ar strīdu risināšanas uh, sistēmu. Protams, uh, droši to nevar zināt, bet domāju, liela pārsteiguma mūs negaidīs. Zaļināšanas noteikumi būs jāpārskata, lai nodrošinātu, ka tik tiešām samazinās lauksaimniecības siltumnīca efektu gāzu emisijas. Un visbeidzot, Brexit. Nu, tas nav tas jautājums, ko es nepacietīgi gaidīju, bet tas noteikti ir jāizskata. Domāju, ka Brexit rezultātā uh, samazināsies KLP budžets pēc 2020. gada Un atkarībā no tā, kādi būs uh, nolīgumi, kāda būs vienošanās uh, par tirzniecību, uh, tad mēs varam gaidīt produktu plūsmu um, izmaiņas. Varbūt tas nebūs tā kā Krievijas gadījumā, bet domāju, ka var gaidīt diezgan lielas pārmaiņas lauksaimniecības pārtikas produktu tirsniecībā. Paldies! Um, paldies! Un tagad uh, deputāti var uzdot jautājumus. Flanagan kungs pirmais lūdzu. Thank you very much. Paldies! Uh, paldies par uh, jūsu interesantajiem ievadvārdiem. Uh, Vienmēr interesanti ir eh, jūs dzirdēt un lasīt arī šo ziņojumu, lai iepazīstos detalizētāk. Runājot par eh, ārējiem spēkiem un ārēju spiedienu, tad eh, to jūs jau pieminējāt, piemēram, īrija, īras, īrijas lopaudzētāji. Tad jūs sakiet, ka gaļa cilvēki vairs tā kā nēd. Diemžēl Pagājuši nedēļa Marijana Harkana viesojoties Merkuzūru valstīs runāja par to, vai vajadzētu šo uh, gaļu ielikt līgumos ar Merkuzūru valstīm, un arī Malmstērs kundze teica, ka par to tā kā vajadzētu runāt un vajadzētu arī iekļaut tirsniecības nolīgumos. Katrā ziņā tas ir milzīgs ārējais spiediens. Es tikai vēlējos eh, dzirdēt eh, komisijas viedokli par to, kas notiks ar lielopu gaļu, jo cilvēks šobrīd tā kā par to nav īsti droši. Pan poseł Agniu, bardzo proszę. Aņū kungs nākamais lūdzu. Eh, Flanagan kungs ļoti labi jau tikko teica. Maijā Eh, komisā, komisija teica, ka par lielopu gaļu vairāk nav ko bažīties, bet eh, lauksaimnieki šobrīd, piemēram, Lielbritānijā, lielā mērā ir nobaržījušies par šo Merkazūru problēmu, un Lielbritānijas valdība neko nevar darīt. Tagad, kad Brexit ir tā kā mūsu durvju priekšā, varbūt, ka mēs par to atkal varam runāt. Bet eh, kas mani pārsteidz par Eiropas ārējās darbības dienesta un kopīgās lauksaimniecības politikas savienotību, to jau komisijas pārstāvis teica, ir pārsteidzoši negatīva ietekme, kāda Krievijas embargo bija uz Austrum Eiropas lauksaimnieku ražojumiem. Uh, Es nedēļas sākumā biju īrijā, es cerēju tikties ar Flanaganu Korkā, bet viņš tur nebija. Un tad es politi nekorekti izteicos, protams, ka jūs nebūsiet pārsteigti, ka um, eh, es teicu, ka uh, Protams, lauksaimnieki nav radīti, lai uzlabotu gaisa sastāvu pasaulē. Bet, um, protams, ir tāda, kur apgalvo, ka lauksaimniekiem ir jāsamazina sava CO2 pēda, aizliedzot govīm atraugāties un darīt citas govīm piedienošas lietas, bet, piemēram, Slovenijā Un, piemēram, Serbijā. Serbija nav Eiropas Savienībā, bet eh, pret eh, Serbiju Krievija sankcijas nav piemērojusi, un Serbija lieliski pārdoda savus eh, pārtiks produktus. Krievijā. Tāpēc es gribēju pateikt, kā ārējās darbības dienests rada vairāk problēmu nekā risinājumu. Paldies! Nākamais runātājs Agilēras kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties eh, par šo ziņojumu un tā iepazīstināšanu, jo ir ļoti svarīgi saslēgt kopā to, kāda ietekme ir Eiropas ārlietu politikai uz lauksaimniecību. Protams, bieži vien tas rada jaunas iespējas, kā mēs jau dzirdējām, pavers jauni tirgi un Eiropas e, augstas raudzes un kvalitātes ražojumi ir pieprasīti pasaules tirgū. Un, protams, e, arī lop, labturība, kas Eiropā tiek turēta augstā vērtē, arī dara savu. Tomēr jūs, te, jūs teicāt, ka noslēdzot tirzniecības līgumus ar valstīm, kas ir līdzīgas Eiropas Savienībai, tas rada papildus konkurence un tas ir labi patērētājam, jo krītas cenas. Nepiekrīt, nepiekrīt šai loģiskajai ķēdītei, jo, ja sākotnēji tiek radīta konkurence, tad eh, patiesībā cenas krītas Eiropas ražojumiem, uh, un gala rezultātā ilgstošā periodā raugoties, tas ir negatīvi. Tas e, nelabvēlīgi ietekmē sektoru. Līdz ar to jūsu pieminētā konkurences pieauguma moments nedarbojas. Jeb darbojas, bet tam ir negatīvas sekas. Bet um, Tam var būt negatīva ietekme uz eh, lauksaimniecības politika Eiropā kopumā. Es tomēr vēlētos dzirdēt eh, no komisijas pārstāvi tātad eh, šajos līgumos tādas savstarpējības nav, un kas notiek ar šiem tirzniecības līgumiem? Gala rezultāts ir tāds, ka Eiropas lauksaimnieku situācija pasliktinās. It kā mums ir ļoti augsti lauksaimniecības standarti, bet mēs paši sev iešaujam kājā, jo citās valstīs tā nav. Un eh, patērētāji izvēloties lētāko produktu, lētāko ražojumu no ārpus Eiropas Savienības valstīm, tomēr pasaka savu vārdu. Tā tad um, savstarpēji cieņa šajos līgumos, tas iztrūkst. Es uh, piekrītu, ka uh, zaļināšana ir svarīga, bet pie kā tas novedīs, neviens nezina. Iespējams, ka tas būs tikai birokrātisks uh, apgrūtinājums, kas nevienam neko labu nedos. Bet eh, komisija jau ir tā kā nākus klajā ar eh, idejām vienkāršošanai. Protams, ir jādomā par ekoloģiju, bet mēs nevaram visu mest pār vienu kārtu. Paldies! Eh, paldies, saka Kužņuk kungs. Arī es vēlētos pateikties par šo ziņojumu. Tas ir dokuments, kurā ir apkopots ļoti daudz zināšanu, analīzes, izanalizēti dažādi līgumi, kā tas ietekmē kopīgo lauksaimniecības politiku un iekšējo tirgu kopumā. Tomēr man ir divi jautājumi. Neviens jau nešaubās, ka Eiropas Savienības tirgu atverot trešo valstu izstrādājumiem šādai tirgus atvēršanai ir jābūt strukturētai. Un, protams, neviens jau nešaubās, ka šādi līgumi bieži vien vislielākajā mērā skar tādas valstis, piemēram, Eiropas Savienības dalību valsts rūpējas par labturību un par ekoloģiskiem jautājumiem, bet otra līgumslēdzēja puse nē. Tāpēc arī šai otrai pusē ir zemākas ražošanas izmaksas. Vai eksperts varētu minēt, kā Eiropas Savienība varētu sevi aizsargāt no šādām situācijām, kurās mēs nonākam atkal un vēlreiz? Un otrs jautājums par Brexit. Jūs teicāt, ka Brexitam nebūs tik liela ietekma uz Eiropas kopējo lauksaimniecības tirgu kā Krievijas embargo. Tas ir ārkārtīgi spēcīgs teikums. Es vēlētos jūs atgādināt, ka uh, Krievijas embargo mums ir izmaksājis 2 miljārdi eiro, lai palīdzētu lauksaimniekiem, kuri vienas nakts laikā nonāca bankrota priekšā. Uh, Tātad, ja jūs eh, tiešām uzskatiet, ka tā ietekmēs eh, tirgu kā mm, Brexits, tad tas ir negatīvi. Es domāju, ka mums uh, nepieciešams diskutēt par to, kādi būs um, rezultāti. Bet mēs daudz ko dzirdam, tad daži uh, sāka par to, ka tas otro pilāru sagraujas, citi uzskata, ka tas otro pilāru virzīs uz priekšu. Uh, un mums, protams, ir jāmodernizē uh, kopējā lauksaimniecības politika, mums ir jāveic ietaupījumi. Tad jālūkojas, vai mēs uh, maksājumus veiksim saskaņā ar pirmo pilāru vai koncentrēsimies uz otro pilāru. Jūs teicāt, ka brīvā eh, tirzniecība kā tāda nes labumu patērētājiem. Un ka vajadzētu tik tiešām noslēgt brīvās tirdzniecības nolīgumus ar valstīm kā Austrālija. Es neesmu par to pārliecināts. Patērētājiem tas varbūt nesīs īstermiņā labumu, samazinoties cenām, bet ja mēs eh, atbalstīsim šādu globalizēto brīvo tirdzniecību, mēs varam apdraudēt savas ekonomiskās struktūras Eh, jo ļoti grūti konkurēt ar eh, lielvalstīm kā ASV. Tas var apdraudēt visu lauksaimniecību Eiropas Savienībā. Un es uh, nedomāju, ka mēs uh, varam to darīt, neņemot vērā, ka lauksaimniecība tiek apdraudēta. ASV struktūras ir ļoti spēcīgi konkurenti, ko mēs varam uh, darīt, kā mēs varam tiem stāties pretī. Mēs vēlamies taču principiāli aizsargāt mūsu lauksaimniecību, un tas ilgtermiņā ir arī mūsu patērētāju interesēs. Tas jāievēro arī ārējās attiecībās. Tāpēc, manuprāt, ir bīstami, ka tieši komisārs eh, tā vietā, lai aizsargātu savas kvotas, tad spiež tikai uz to, lai citi atvērtu savu tirgu. Bet kāds būs rezultāts? Viņi pieprasīs pretī tieši to pašu, proti, lai arī mēs liberalizētu tirzniecības nosacījumus. Tā kā mūsu agresīvā eksporta politika diez vai atrisinās lauksaimniecības krīzi. Mums eh, tas viss jāņem vērā. Jūs teicāt, ka Dohas rauns būtībā ir iesaldēts un uh, gandrīz beigts tad es nezinu, kāpēc mums nevajadzētu izmantot citas iespējas, lai aizsargotu mūsu tirgu, jo mūsu lauksaimniecība ir īpaša, un mēs vēlamies to aizsargāt arī nākotnē, aizsargāt tās īpašo lomu. Tad jūs runājāt par Parīzes nolīguma iespējamo ietekmu uz lauksaimniecību. Nu, es nedomāju, ka uh, zaļumošanas pasākumi uh, visu atrisinās. Ir nepieciešama pavisam cita veida un cita mēroga pasākuma, lai to panāktu. Rodrīgas, bāzu prošu. Rodrīgas skundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētā kungs. Es vēlētos eh, mazliet pastāstīt par sevi, jo es nestrādāju šajā komitejā. Mani sauc eh, Rodrīgas skundze un es strādāju starptautiskās tirzniecības komitejā. Uh, Un eh, es vēlētos jums pateikties par apkopoto pētījumu. Ļoti svarīgi, ka mēs eh, gan iepazīstamies ar šiem jautājumiem, gan arī kopīgi diskutējam. Paldies, paldies ekspertam par prezentēto pētījumu. Es vēlētos sākt ar vispārējākas dabas jautājumu. Es vēlētos uzzināt, protams, ja manu jautājumu atbalsta priekšsēdētājs. Es vēlētos uzzināt, kā jūs vispār vērtējat Eiropas Savienības tirsniecības politiku ar trešajām valstīm, proti, ka mēs atveram savu tirgu trešajām valstīm un otrādi ejam trešo valstu tirgos. Proti um, noteikumi un tādi strateģiskāki noteikumi - veselības aizsardzība, lauksaimniecības ražojuma aizsardzība un drošība. Man šķiet, ka um, gan šajos tirzniecības līgumos, gan arī attīstības palīdzībā trūkst karkas. Protams, mēs vēlamies Eiropā redzēt tādu lauksaimniecību, kas spētu konkurēt pasaules līmenī. To teica jau Agiljeras kundze, pilnībā piekrītu. Tomēr īstenojot tirzniecības politiku ar trešajām valstīm, īpaši ar tādām valstīm, kurās, kurām mēs palīdzam, lai tās varētu attīstīties un lai tās varētu pārdot savus ražojumus gan Eiropas, gan citos tirgos. Tātad šajās valstīs kādus stratēģiskos principus mēs piemērojam šajos jautājumos diskusijās. Un eh, otrs jautājums komisijas pārstāvim. Agļieras kundze to jau pieminēja, tā tad eh, mans jautājums būs tā kā papildinājums viņas teiktajam. Jūs ļaujiet Eiropas tirgos ienāk tādiem ražojumiem, uz kuriem neatiecas tie paši kvalitātes eh, rādītāji un kvalitātes prasības un ražošanas nosacījumi kā uz mūsējiem. Uh, Šie izstrādājumi nonāk mūsu tirgos, un eh, tā kā Eiropā nepastāv harmonizācijas politika nodokļu jomā, un arī nav kopējas kvalitātes kontrolas, tad eh, šie izstrādājumi, kur ir nonākuši mūsu ostās, uz tiem vispār neatiecas bieži vien nekāda kvalitātes kontrola. Es domāju, ka Eiropā ir jāizveido harmonizēta noteikumu piemērošanas politika, kas ļautu Eiropā ievestajām precēm īstenot kvalitātes kontroli. Es vēlētos dzirdēt, ko par to saka komisija, jo lauksaimniecības jomā komisija līdz šim ir teikusi, ka tam e, nav nepieciešamības, bet vai tiešām tā ir? Kāpēc mēs neizvirzam tādas pašas prasības tiem ražojumiem, kas ienāk mūsu tirgū, kā tiem, kas tiek ražota Eiropā. Es patiesībā domāju, ka tad tie noteikumi, kur tiek piemērot Eiropas Savienībā, ir bezjēdzīgi, ja tirgus tāpat tiek pārpludināts ar lētām precēm no citurienes. Paldies, priekšsēdētāja kungs saka. Paldies, Rodrigas skundzēm. Paldies, ka jūs ieradāties mūsu sēdēm no citas komitejas. Es zinu, ka par šiem jautājumiem runā arī citas komitejas, ārlietu komiteja, ār, ārējās tirzniecības komiteja, arī citas. Un uh, bieži vien šīm citām komitejām ir tā kā grūti noteikt, kur ir robeža, kur beidzās lauksaimniecības komitejas atbildība. Un uh, Ir pat tā, ka eh, ārēja ārlietu komitejas un ārējās tirdzniecības komitejas eh, bloķē mūsu lēmumus, kas attiecās uz lauksaimniecības politiku. Tā tad eh, sakot, ka tās, tā nav mūsu kompetence runāt un pat lemt. Es domāju, ka mums visiem vajadzētu um, strādāt visiem kopā. Nav jau tā, ka mēs nolemjam vai jūs nolemjat. Mums visiem ir jāstrādā kopā. Un e, ja komitejā nespēja vienoties par tādas vai citas metodas piemērošanu, tad eh, mums ir jāstrādā visiem kopā. Protams, eh, mēs sagatavosim mūsu atzinumu citām komitejām, bet eh, es tiešām esmu jums ļoti pateicīgs, ka jūs ieradāties mūsu komitejas sēdē. Un kāds eh, no mūsu kolēģiem, kādas no šeit darbojušamies deputātiem strādā arī vides komitejā, tātad, kā jau teicu, ir ļoti daudzas komitejas, kuras eh, pieskaras un pat dziļāk analizē lauksaimniecības jautājumus. Mēs nevēlamies nevienam kāpt uz varžacīm un nemēl, nevēlamies arī pārņemt vai ielausties citu kompetencēs. Atvainojos par šo garo komentāru, bet uzskatu, ka tas bija nepieciešams. Un tagad, tagad eh, dodu vārdu pārējiem deputātiem. Tātad mēs esam mazliet pamainījuši darba kārtību. Ne jau darba kārtību, bet eh, deputātu un politisko grupu runas laikus. Tagad eh, dod vārdu nākamajam runātājam. Paldies, Devajai kundze. Eh, es domāju, ka ļoti svarīgi pievērsties uh, lauku reģionu attīstībai. Un uh, lauksaimniekiem mūsu valstīs tik tiešām ir ļoti svarīga ietekme uz uh, politikas attīstību. Jūs runājat par ārpolitikas un ārējo attiecību ietekmi, kas var uh, būt pozitīva, uh, bet varbūt arī negatīva. Paldies par to, ka jūs īpaši izcēlāt iespējamās negatīvās sekas uh, lēmumiem, kas tika pieņemti uh, sakarā ar vairākiem nolīgumiem, kas vai nu jau ir pieņemti, vai uh, nu tiek pašlaik pārunāti. At, tika pieminēti Marokas tomāti. Tik tiešām šie importi smagi ietekmēja Itālijas, Francijas un Spānijas ražotājus. Uh, bet arī Tunīsijas olīveļas nolīgums. Tam bija eh, sekas ar visai eh, nozīmīgu mērogu. Mums pastāv arī eh, risks panākt negatīvo ietekmi nolīgumā ar Merkusur valstīm attiecībā uz lo, lielopu gaļu. TTIP ir strīdīgs nolīgums lauksaimniecības kontekstā un mēs vairāk kārt jau par to runājam ar atbildīgo ģenerāldirektorātu. Jūs teicāt, ka tagad mēs beidzot skatāmies uz problēmu no cita, no jauna skata punkta. Tas tiešām ir svarīgi. Un jāsaka, visas šīs rīcības ietekmē cenu svārstības lauksaimniecības tirgū. Un pēdējos divos gados Mēs visi redzējām, kāda ietekme bija Krievijas embargo. Komisijai vajadzētu nākotnē savu ārpolitiku veidot tā, lai eh, tā ņemtu vērā arī lauksaimniecības intereses. Un arī KLP eh, reformas kontekstā jāievēro ārējie aspekti. Desa kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšstādātāji, paldies ekspertam par uh, prezentāciju, par sagatavoto ziņojumu. Runāt par šo sasaisti starp ārpolitiku un lauksaimniecības politiku, gribu jautāt, vai jūs nedomājat, ka visa šī tēma ar Krievijas embargo ir diezgan šaubīga? Uh, mēs uh, tagad dzirdējām, ka tad drīz, piemēram, būs, eh, ka tad ASV Krievija jau nebojkotē. Eh, ASV astronauti piedalās Krievijas eh, kosmosa misijā. Tad tur šis boikots nepastāv, bet šķiet, ka boikots attiecas tikai uz lauksaimniecību. Un būtībā būtu laiks izbeigt šo embargo situāciju. Tad Runāt par Dohas raundu. Vai eh, nevajadzētu drīzāk atjaunot Dohas sarunas, nekā slēgt tikai divpusējos nolīgumus? PTO nolīgumi, manuprāt, varētu būt izdevīgāki nekā divpusējie nolīgumi, kā TTIP, Merkosur nolīgums un citi. Man ir ļoti žēl, ka Dohas rauns tagad ir iesaldēts un uh, zaudē savu nozīmību. Runāt par privās tirzniecības nolīgumiem. Jāsaka, es arī saskatu tajos eh, zināmas priekšrocības, bet mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Lielopu gaļas kontekstā jājautā, vai jūsuprāt, noslēdzot līgumus, ir eh, jānosaka apjoma ierobežojumi. Mēs nevaram taču eh, bez jebkādiem ierobežojumiem ielaist trešo valstu lielopu gaļu mūsu tirgū, tirgus tiks sagrauts. Tad jūs runājat par uh, zaļumošanu. Mm. Es uh, nesen lasīju ziņojumu no Bavārijas, kas ir visai liel, liela federālā zeme. Tur šie pasākumi uh, bija veiksmīgi. Uh, augstsēkas risinājumi bija uh, tādi, ka uh, lieli, uh, lielas teritorijas tika atstātas atmatā, jāsaka, ka var ietekmēt situāciju arī ar šiem pasākumiem. Zaļumošanas pasākumi būtu vēl veiksmīgāki, ja valstis nerīkotos tik birokrātiski. At, piemēram, e, šīs buferzonas, e, šie noteikumi e, Vācijas gadījumā kļuva transponētas tik birokrātiski, ka neviens lauksaimnieks nevar to īsti uh, īstenot. Un tad mēs nevēlētos, lai arī turpmāk nacionālie pasākumi būtu vēl birokrātiskāki nekā uh, Eiropas Savienības normas. Varbūt tiešām šādi kopīgi jautājumi būtu jārisina Eiropas Savienības līmenī, nevis atstāt to dalību valstu ziņā, jo mēs labos uh, nodomus tā tikai sagrausim. Tad gribu pateikties arī INTA komitejas kolēģijai. Es pats eh, no 2004. līdz 2014. gadam strādāju šajā komitejā un centos tur lauksaimniecības intereses eh, dabūt cauri. Diemžēl šajā jaunajā sasaukumā es nevarēju vairs tur strādāt, man vairs nebija tur vietas. Katrā gadījumā esmu ļoti pateicīgs jums par to, ka jūs eh, atbalstāt mūsu intereses arī uh, divpusējo nolīgumu sarunās. 2010. gadā es iesniedzu pieprasījumu ar parakstu vākšanu par Merkosur sarunām, ar pieprasījumu uh, atvērt tirgu tikai tad, ja šīs valstis ievēros mūsu minimālos standartus. Tas bija 10. gada oktobrī. un 543 balsis bija par šo priekšlikumu. Varbūt vajadzētu to atdzīvināt un atkal izmantot. Katrā gadījumā vēlreiz paldies ekspertam. Paldies par šo ziņojumu. Paldies, Paķieku kundze. izlaganju. Eh, svi pritisci koji se događaju na Europsku eh, Paldies! Es arī vēlos pateikties šī pētījuma autoram. Viss tas spiediens, ar kur saskars Eiropas Savienība un Eiropas lauksainiecības joma, ir Eiropas Savienības politisko lēmumu rezultāts, kā jūs jau to minējāt. Tādēļ Eiropas ārējai politikai nākotnē ir jābūt daudz uzmanīgākai, jo lielākā daļa šo lēmumu ļoti negatīvi ietekmē mūsu lauksaimniekus jo īpaši ievainojams ir jaunās Eiropas Savienības dalībvalsts, to starp Horvātiju. Tās tirgus ir nestabils, ļoti trauslus un cieši no importiem no trešām valstīm, kā arī no rietum Eiropas valstīm. Protams, ka tā ir laba lieta palīdzēt jaunām demokrātijām trešās pasaules valstīs, taču nedomāju, ka tādēļ lauksainiekiem būtu jācieš. Gribētu dzirdēt jūsu ieteikumus, kā mēs varam samazināt šīs ārējās politikas negatīvo ietekmi Eiropas Sanības lauksainiecības politikai. Un kāds uh, aizsardzības mehānismus mēs varētu izmantot negodīgas konkurences jomā? Tāpat arī man ir jautājums Eiropas komisāram. Horvātija un citas Eiropas uh, valstis importē augļus un dārzeņus no valstīm, kas nav Eiropas Sanības dalība valstis. Šie projekti, produkti tiek apstrādāti ar tādām vielām, kas nav atzītas izmantošanai Eiropas Savienībā, kā pesticīdi un herbicīdi, kas ir aizliegti Eiropas Savienībā, tiek izmantot šajās valstīs. Lauksaimnieki Horvātijā uzskata, ka ka šāda veida produkti apdraud ne tikai patērētāju veselību, bet ir arī lētāki nekā Eiropas Savienībā ražotie produkti. Tie veido negodīgu konkurenci attiecībā uz tiem produktiem, kas ir tikuši ražoti, ievērot Eiropas Sanības standārtus, un šeit ir jānosaka konkrēti mēri. Un gribētu dzirdēt, kādus mērus dalībvalstis var ieviest, lai uh, novērstu šādu lauksainiecības produktu importu, kuri ir apstrādāti ar tādajām vielām, kas nav atzītas izmantošana Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Paldies, Bogovičs kungs, lūdzu, nākamais. Paldies! Paldies par šo lieliski sagatavoto pētījumu. Paldies arī par prezentāciju. Jūs ļoti labi paskaidrojāt, kā no vienas puses Eiropas uh, Savienības lauksaimniecības politika un no otras puses ārējā ietekme un darbība ir cieši saistīts. Pēdējos gados mēs esam piedzīvojuši spilgtus piemērus šīm mīja darbībai. Piemēram, piena kvotu likvidācija, Krievijas embargo un tā tālāk. Tas parāda, kā īstermiņa faktori var ietekmēt KLP. Nevēlos tagad uh, izteikties par ārpolitiku saistībā ar Krieviju, taču taisnība ir tāda, ka lauksaimnieki ir kļuvuši par upuriem šajā konfliktā. Es baidos, ka sekas būs ne tikai īstermiņā, bet kā pēc pāris gadiem, kā to jau tagad var novērot, Krievijas lauksaimniecība pielāgosies šai situācijai un arī Eiropas uh, nozarei attiecīgi ir jāmainās. Uh, Tādēļ, manuprāt, mūsu pienākums ir nopietni parūpēties par to, lai Eiropas lauksaimnieki nekļūtu par upuriem ārpolitikas eh, šaha lauciņā. Tāpat arī mēs nedrīkstam aizmirst eh, Eiropas Savienībā pastāvošās bažas mēs redzam to, ka tirniecība vēl joprojām ļoti spēcīgi ietekmē pārtiks preču ražošanu Un mūsu kolēģi no Horvātijas jau ļoti labi to pateica, ka mums ir jāuzmanās aplūkot Eiropu vienkārši visu vienkāršojot. Šeit lauksaimniecība pastāv ļoti dažādi. Ir labi attīstīti lauksaimnieki un netika labi attīstīti. Un lielajiem lauksaimniekiem tirzniecības nolīgums ir daudz pieņemamāks nekā tiem, kuriem ir grūtāk cīnīties šajos konkurences apstākļos. Ja mēs vēlamies uh, uzturēt uh, kopīgās lauksniecības politikas premises, tad mums ir jānodrošina, lai tiktu sarežģots pietiekams daudzums pārtikas, uh, produktu augstā kvalitātē, lai lauksaimniekiem ir labi ieņēmumi, mums ir jākop lauku reģionu un ainavas, tas ir tālāk nekā ražošana, un tāpēc es domāju, ka tirniecības nolīgumos ir jāņem vērā visi šie aspekti īpaši šādos laikos, kad uh, notiek lielas pārmaiņas, kur mūs sagaida ceta. Dažas lietas mums ir zināmas, dažas nē. Taču, ko jūs domājat, vai šīs slavenās sarkanās līnijas ir sasniegtas? Un vai mums ir pietiekama aizsardzība nodrošināt Eiropas lauksaimniekam un patērētājam? Paldies, De Kastro kungs, lūdzu, nākamais. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos uh, sirsnīgi pateikties pētījuma autoram. Tas tiešām ir ļoti saturīgs un interesants, un daudz kolēģi jau norādījusi to, ka lauksainicības politika cieš no ārpolitikas, kas tiek piekopta Eiropas Savienībā. Un bieži vien tas ir saistīts arī ar šo neiedarbīsko ieteikumu. Agērs kundze jau par to runāja. Taču tas jautājums, kur vēlos uzdot, ir tāds. Šodien runājam par ietekmi. Un mēs eh, koncentrējamies uz negatīvo ietekmi, kā ārlietu politika ietekmē lauksaimniecības politika. Bet varbūt, ka būtu interesanti palūk, rīkoties uh, otrādi, kā lauksensības politika ietekmē ārpolitiku. Un lauksanisības politikā gūtā pieredze, lauku attīstības uh, programmas ietekme. Un bieži vien, kad mēs runājam par sadarbību ar kaimiņu valstīm, ar uh, piemēram, Ziemeļāfrikas valstīm. Šeit dzirdam par problēmām saistībā ar Maroku un Tunisiju. Mēs varam atvērt robežas, taču pastāv liela plaisa attiecībā uz ražošanu Ziemeļa Eiropā un Dienvidē Eiropā, taču mēs varam palūkoties arī pozitīvi. Lauka attīstības politika notiek, eh, piemēram, arī vidusjūras eh, valstu reģionā, un šeit mēs esam pārtraukuši daudz programmas, taču tās varētu dot labu ieguldījumu. Kādā veidā lauksainības politika var sniegt pozitīvu ietekmi ārpolitikā? Kā var veicināt attīstības projektus? ta, lai mēs nerunātu vienmēr tikai par konkurences konfliktiem, bet tiešām, lai Eiropas Savienība iestātos par šādu valstu attīstību, kvalitatīvu attīstību un iespējams, ka šeit var izmantot kopējo lauksensības politiku. Paldies, Nikolson kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies profesors Svinbanka kungam par šo lielisko ziņojumu. Manuprāt, uh, Tad, kad mēs aplūkojam visus tirniecības nolīkumus ar or, starptautisko tirniecības organizāciju, TTIP, Merkosur, neatkarīgi no uh, šī nolīguma ir atbalstoša un neatbalstoša nostājas. Tāds ir fakts, un tad nu ir jautājums, vai piedalieties vai nē. Un ir jāpieņem konkrēts lēmums par turpmāko rīcību. Fakts ir tāds, kas tika pieminēts arī uh, komentāros ir lēti importi no citām valstīm. Es šajā komitejā piedalījos apmeklējot Brazīliju, Brazīlijas lielopas skandāla laikā. Un toreiz komisija mums teica, ka Brazīļu lielopu gaļa ievēro mūsu standarts. Mēs devāmies uz turieni. Toreiz priekšēdētājs bija cita persona, kas vadīja šo komiteju, mēs apmeklējām Brazīliju un pierādījām to, ka situācija ir citādāk un komisijai tas bija jāakceptē. Un tad ir jautājums, vai mēs Eiropā piekrītam samazināt mūsu standartus, to pauda arī citi kolēģi, piemēram, apsveic arī kolēģi no tirzniecības komitejas, kas šeit ieradies mūs uzklausīt. Jo tas ir pats jautā, galvenais jautājums, vai mēs samazinām mūsu standarts un pieņemam šīs importētās uh, preces un vai varam pieņemt to, ka lauksainieciskiem šeit no tā ir jācieš. Un, manuprāt, tā ir viena no galvenajām problēmām, kas jāatrisina uh, arī komisijas darbā, jo es neticu, ka visi tie cilvēki, kas uh, Eiropas Sanības un mūsu vārdā ved šīs sarunas, var pieņemt šādu nostāju. Es zinu, kā Agijors kundze arī atsaucās šo aspektu. Šis ir jautājums, kas uh, ir aktuāls visā Eiropas Savienībā un visās jomās neatkarīgi, par ko ir runa, par uh, lielo gaļu vai ko citu. Un runa par kužmīgu kungu. Manuprāt, uh, profesori, jūs izteicaties pārāk klusi runājot par Brexit. Un, uh, man šķiet, ka jūs atbalstat eh, drīzāk um, manu nostāju, ka mēs pazaudējām balsojumu, un tāda ir demokrātija, un fakti ir jāpieņem, jo demokrātija, jā, šāda sistēma pastāv. Un runāt par šo lēmumu, es domāju, ka mēs visi varam vienoties, neatkarīgi no tā, kāda būs situācija Eiropas Savienībā un Lielbritānijā. Uh, pārmaiņas būs lielas. Un mums ir jāplūkojas, kā mēs varam šeit uh, darboties. Ir jau pagājuši 40 gadi, kopš noteikti izniecība starp Eiropas Savienību un apvienoto karalistu, un ka tas vienkārši mainīsies vienas nakts uh, garumā, diez vai tas tā notiks. Tas, eh, protams, ietekmēs ļoti daudzas nozars, ne tikai apvienotā karalistē, bet citur. Šo atziņu sapratu uzreiz, jo reģiona eh, lauksaimnieki man teica, ai, cik lieliski, jo mainīsies uh, valotas maiņas procenti, radās uh, nakts gaitā pozitīvas piemaiņas, taču viņi aizmirst, ka tad uh, visi ir jāiesaist arī citi faktori, kā dīzeļu cenas un importa tarifu un tā tālāk. Es arī runāju ar saviem eh, kaimiņiem eh, pie robežām, kuriem ir uh, jāsaskars ar dažādiem faktoriem, kā 12-15% pieaugums saistībā ar valūtas maiņu vai zaudējumu saistībā ar um, importa tarifiem. Un mums ar visiem šiem aspektiem ir jāsadzīvo. Ja mēs esam ražotāji, iespējams, ka mēs varam apsvērt 2-3%, bet ko darīt, kad ir šie 10-15%? Kādi ir rezultāti? Es tiešām gribētu dzirdēt jūsu viedokli, vai jūs varētu šeit uh, detalizētāk kaut ko pastāstīt, varbūt ne šobrīd šajā telpā, varbūt varu jums divpusēji runāt, bet katrā gadījumā mums būs jāsaskars ar daudzām pārmaiņām turpmāko divu gadu laikā. Paldies! Tagad vēlos aicināt komisijas pārstāvi. Landēro kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies Svinvenka kungam par ļoti labo prezentāciju un ļoti interesanto ziņojumu. Manuprāt, ziņojums ir ļoti informējošs, ļoti precīzs un līdzsvarots. Un tā ir taisnība, ka ārējā darbība, tirzniecības nolīgumi, startautiskie nolīgumi, attīstības iniciatīvas, pat uh, COP21. Šie visi ir vieni no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē gan tirgu attīstību, gan politiku veidošanu saistībā ar KLP attīstību. Viena lieta, par ko esmu mazāk pārliecināts, ir uh, šī cēloņa sakarība starp uh, Pasaules tirniecības organizācijas sarunām un papildu reformām. Manuprāt, šeit uh, noteicošie bija citi vairāk iekšēji faktori. Tika pieminēts arī, ka viens nolīgums uh, nevar ietekmēt visu, ka drīzāk tas ir vairāku nolīgumu kopums kas ietekmē lietas. Šajā sakarībā komisijā īsteno pētījumu, lai izvērtētu to, kā iespējamie vai pašreiz sarunu gaitā atrodošie nolīgumi uh, rāda šādu kumulatīvu ietekmi Eiropas Savienības lauksaimniecības politikā. Šobrīd tiek veikts šis pētījums, par to komisija sniedza paziņojumu, un es ceru, ka drīz mēs varēsim to noslēgt un prezentēt jums, kā arī padomē. Es strādāju īstenojot ekonomikas analīzes, atbalstot uh, sarun, tirnizības sarunu vedējus un vēlos teikt, ka lauks lielopu gaļa vienmēr ir bijis tas sektors, kur ļoti uzmanīgi veicam analīzes un pats esmu pieredzējis un ar savām acīm pieredzējis, cik ļoti sarunu vedēji ir bijuši uzmanīgi uh, tieši strādājot pie jautājuma par lielopu gaļu. Un ir pareizi, ko teica Nikolson kungs, ka jāatrod līdzsvars starp uh, pārāk lielu atvērtību un Eiropas lauksainicības sektora iznīcīšanu, taču no otras puses mēs varbūt neizmantojam iespējas, kas parādās. Inta komitejas pārstāvis uzdeva jautājumu par standartiem. Es to ņemu vērā. taču par to notiek uh, konkrētas specifiskas sarunas starp sarunu vedējiem un uh, veselības direktorātu pārstāvjiem. Taču varu teikt, ka šobrīd importi, protams, ievēro augļu drošības standārtus Turklāt Eiropas Savienības standarti tiek piemērot arī lielākai daļai importu. Un tad, ja mēs um, Eiropā pieņemam lēmumu par augstākiem standartiem, lai ievērotu Eiropas Savienības pilsoņu prasības, tad tas, uh, protams, uh, kalpo uh, šīm prasībām, bet arī to cilvēku prasībām visā pasaulē, kas vēlas labākus produktus. Un analītiķi pēdējās desmitgades laikā ir piedzīvojuši dubultošanos attiecībā uz mūsu labsēmcības produktu pieprasījumu. Uh, Eiropas Savienības produkti tiek ļoti cienīti visā pasaulē, un šeit eksports ir pieaudzis lauksaimniecības produktus nozarē. Un noslēgumā runājot par godīgu konkurenci, attiecībās tādu produktu importu, kas uh, izmanto vielas, kas nav atļautas Eiropas Unībā. Es pat šeit neesmu speciālists, taču es zinu, ka ir minimālie uh, minimālais procentuālais daudzums gan vietējiem, gan ārvalstu produktiem, un šeit tirgotājiem ir jāievēro šīs normas, šie standarti ļoti strikti, pat attiecībā uz tādām ķimikālijām, kas ir atļautas Eiropas Savienības ietvaros. Paldies! Paldies, Rodrīgas kundze, lūdzu, vārds jums vēlreiz. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uh, mazliet paskaidrot komisijas pārstāvim pāris lietas. Es, un es domāju, ka arī pārējie domā līdzvērtīgi, ka pastāv negodīga konkurence starp Eiropas Savienības valstīm attiecībā uz kontrolēm un inspekcijām lauksainiecības produktiem, kas šķērso mūsu robežas. Tāpat es eh, esmu arī konsultante un, piemēram, kad ierodas svaigi produkti no vidusjūras vai dienvidu austrumāzijas, tad bieži vien piedzīvojam tie, to, ka uh, Eh, tiek izmantoti citi ievešanas ceļi, lai varētu apiet normas. Ja mums ir normas, tad mums ir nepieciešams kvalitātes normas Eiropā pilsoņiem, patērētājiem. Mums ir jācīnās pret negodīgo konkurenci, kas uh, kaitē Eiropas Sanības uh, eh, ražošanai un lauksaimniecībai. Šeit nav no runa par to, ka mums ir nepieciešams normas mūsu produktu kvalitātei, bet mums ir jāpieprasa, lai Eiropā ienākošie produkti ievērot šīs normas. Uh, Es zinu, ka par to nav atbildīga lauksaimniecības komiteja, taču pilsoņi un pilsoņu pārstāvji lūkojas uz komisiju kopumā. Un arī parlamenta ietvaros notiek koordinācija, par to taču mēs esam vienojušies. Es neticu, ka ir nepieciešams uh, lielāks regulējums, bet mums ir jāpalūkojas jau es, lai esošais regulējums tiktu ievērots. ir ļoti svarīgi, lai kontrols notiktu tikpat strikti ar tādu garantiju, ka visi importētie produkti tiek pakļauti tādiem pašiem standartiem, kā Eiropas ražotāji ir pakļauti. Un to es no jūs teiktā īsti nesapratu. Paldies! Mums vēl ir palicis laiks, kas ir tiešām luksusa prece. Uh, Tādēļ varam uh, veikt otro uh, runātāju raundu. Hoislīna kungs, lūdzu. Paldies. Uh, es vēlos atsaukties to, ko teica komisija, ka mums viss ir tik veiksmīgi, esam tik lielisks importētājs, eksportētājs Eiropas tirgos un attīstība ir laba. Taču atceros, ka to mums izdevās panākt tikai tādēļ, ka pēdējos gados lauksainiecības cenas ir smagi kritušās, piemēram, pēdējos divos gados. Uh, mūsu piena eksporta pieaugums, bet par kādu cenu? Piena cena ES ir zemāka nekā daļai pat Jaunzēlandē. Bet kur tad ir šis veiksmes uh, aspekts? Vācijā četru gadu laikā Mēs zaudējām 40 tūkstošu piena ražotāju. Vai tas ir panākums? Mēs apguvām tirgus, taču zaudējām ražotājs. Un attiecībā uz cūgaļu statistika ir līdzīga. Tad ir jāpalūkojas, vai tiešām šāds eksporta modelis ir tik uh, liederīgs un kam tas nodara. Ne jau uh, tiem, kuriem jātiek galā ar mūsu šo lēto konkurenci, kur valstīs, kur nav aizsardzības standarti. Un tad šie lētie standarti, tas taču ir absurds, ka mēs apgalvojam, ka Eiropā visur ir vienoti standarti. Nu, palūkoties, cik daudz uh, pesticīdi ir atļauti ASV, kuri mums jau 20 gadus ir aizliegti, piemēram, antracīna izmantošana. Un, ja mēs nespējam par ķīmiskajām vielām, eh, ražojot labību, uh, vienoties, tad nevar runāt, ka visi visā pasaulē ievēro viens un tos pašus noteikumus. Flanagan kungs, paldies, paldies priekšstādātāji. Eh, es šķiet nesaņēmu atbildi no komisijas. Eh, šī ir pirmā iespēja lauksaimniecības komitejā runāt par to, ka lauksaimnieki eh, lopaudzētāji tagad saņem uh, pretrunīgu informāciju no komisijas. Vai Malmstrēms kundzei ir eh, taisnība, ka par uh, lopu gaļu tagad atkal var runāt, vai uh, taisnība ir Hoganam, ka viss uh, lielopu gaļa ir jāsvitro no ēdienkartes. Kāda tad informācija ir pareiza? Es ļoti uzmanīgi klausījos jūsu atbildē. Reizēm jūs runājāt visai izplūdušā veidā. Uh, godātais komisijas pārstāvis, bet vai jūs man atbildējāt, kā tad ir? Uh, Kas jāatbild lielopu ražotājiem? Un tad varbūt tagad pēc referenduma Hogan kungs kaut ko citu teiks, bet ko tad viņš teiks, ko viņš saka? Lūdzu, pasakiet man, ko saka jūsu boss? Delēs, kundze, paldies. Labi, ka komisija ziņo par to, ka tagad tiek pētīts divpusējo nolīgumu ietekmes faktors uz lauksaimniecības politiku, bet E, jūs tagad runāt par šīm analīzēm, par to, ka tiek ievēroti e, konkurences noteikumi e, starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm arī fitosanitārajā jomā, tad te es nevaru piekrist. Uh, pesticīdu normas ir pavisam savādākas, un kolēģi tagad runāja par to, ka te runa ir par konkurenci starp lauksaimniekiem Eiropas Savienībā un trešajās valstīs. Trešajās valstīs tiek izmantotas ķīmiskās vielas, kas pie mums ir aizliegtas, un tad dalību valstīm ir vēl papildus ierobežojumi, kas smagi ietekmē lauksaimnieku darbību. Tāpēc es gribētu zināt, vai mēs darīsim beidzot kaut ko, lai importētie projekti tiešām ievērotu uh, visus ražošanas prasības, ne tikai uh, normas attiecībā uz pesticīdu atliekām. Es gribētu, lai komisija mums uh, tieši un atvērti atbildētu uz šo jautājumu. Uh, tagad uh, varbūt komisijas pārstāvis uh, varētu vēlreiz izteikties. Lūdzu. Es centīšos, centīšos sniegt atbildes uz skaidriem jautājumiem. Tad, diemžēl, man nav informācijas par to, kāda ir īsti komisāra Hogana vai komisāras Malmstrēmas pašreizējā nostāja, ko viņa pašlaik lemj. Es varu runāt tikai kā analītiķis, kas strādā komis, eh, komisijā. Eh, strādājot pie šī pētījuma par nolīgumu kumulatīvo efektu, man uzdeva izskatīt to, kā nolīgumi ietekmē visas nozares, tai skaitā arī lopaudzēšanu. Tad to mēs arī darām. Bet runājot par uh, negodīgo konkurenci ar produktiem, kas tiek audzēti izmantojot vielas, kas ir aizliegtas Eiropas Savienībā, diemžēl uh, es nevaru atbildēt, man šis jautājums jānovirza kolēģiem, kas par to ir atbildīgi komisijā. Paldies! Tagad lūkšu jūs tiešām šos jautājumus novirzīt citiem kolēģiem. Varbūt viņi varēs sniegt rakstiskās atbildes. Bet atliek vēl viena joma, kas netika pieminēta. Proti spekulācija pasaules tirgos. Mēs zinām, ka piena cenas ir stipri kritušās un Šajā laikā tika noslēgti arī starptautiskie līgumi. Tagad ir jautājums, kāda pašlaik ir situācija? Vai jāiepērk piens joprojām par šīm pārāk zemām cenām, jo cenu svārstības pasaules tirgu ir ļoti nozīmīgas, un mēs redzam, kā arī, piemēram, graudu tirzniecībā Eh, spekulācijas efekts ir visai stiprs. Mums ir nepieciešama padziļināta analīze, jo ir vairāki elementi, kas ietekmē cenas un var apdraudēt dalību valstu politiku, kā arī Eiropas Savienības kopējo politiku. Mēs labprāt uzklausītu atbildes arī par uh, tirgus spekulācijas aspektiem un uh, par to, kā jūs vērtējat uh, tirgus atvēršanas ietekmi uh, uz turpmāko situāciju. Tirgus liberalizācija, piemēram, skars preces no Ukrainas, mēs Polijā ļoti labi izjūtam šo efektu, bet tas, kas notiek Polijā, ietekmē savukārt citas Eiropas Savienības valstis. Un tad um, mēs uh, varam jau paredzēt, ka šī ietekme paplašināsies. Priekšstātais uh, pārtrauc savu runu. Jā, es gribēju vēl tikai atgādināt, ka komisāra Malmstrēma uh, pie mums ieradīsies oktobrī, ir paredzēta tikšanās, un tad mums būs iespēja mūsu komitejā uh, vēl ar viņu izrunāt visu šos jautājumus. Un tagad diskusijas noslēgumā došu vārdu profesoram Svimbankam, lai reaģētu uz komentāriem. Paldies! Tik tiešām diskusija bija gara Daļa diskusijas bija saistīta ar eh, sanitārajiem, fitosanitārajiem eh, pasākumiem, ar importa kontrolēm, un es eh, drīzāk neiesaistītos šajā diskusijā, jo tas ir ārpus mana ziņojuma mandāta. Par to jādiskutē ar komisiju. Es jau sākumā teicu, ka fitosanitārie pasākumi nav ziņojuma aptvērumā. Bet runāt par tirgus Uh, cēnu svārstībām, par tirgus attīstību, kas ietekmē, protams, lauksaimniecības politiku. Kā jūs teicāt, priekšsādātāji, par to vēl jādiskutē pēc padziļinātām analīzēm. Bet kas bija mans uzdevums? Uh, man bija uzdevums izskatīt Eiropas Savienības uh, ārējo darbību, iedarbību uz politiku kā tādu. Tad attiecīgi atbildēšu uz jautājumiem. De Castro jautājums bija par to, kā KLP uh, ievēro uh, reformas procesā šo ārējo attīstību. Tas tiešām ir ļoti interesants jautājums, par to ir vērts domāt. Daudz tika runāts par Merkosur uh, nolīgumu, par TTIP, par lielupu kvotām. No komisijas mēs neesam šeit saņēmuši īstu atbildu uz Flanagan kungu jautājumu, bet mēs redzam, ka uh, vasarā bija visai skaidrs. Mēs nevaram teikt, ka par lielopu gaļu vairs nav jādiskutē uh, Merkusur kontekstā. Es domāju, galvenais jautājums šeit ir tāds, uh, vai uh, viens nolīgums uh, tik smagi ietekmē. Ne, viens varbūt nē, bet ir vesela virkne tirzniecības nolīgumu un kumulatīvais efekts ir daudz nozīmīgāks. Mēs gaidīsim tagad šo komisijas apsolīto ziņojumu, tas noteikti tam pievērsīsies. Deskungs jautāja, vai mums tik tiešām ir nepieciešami tik daudz šie brīvās izniecības nolīgumi, vai visur jāizmanto viena un tā paša pieeja. Es domāju, ka uh, Dohas rauns, Dohas raunda atjaunošana būtu tiešām daudz labāks risinājums nekā vairāki uh, divpusējie nolīgumi. Ja mums ir jāpārskata tradicionālie tarifu un kvotu pasākumi, un to vieglāk darīt plašākā kontekstā, kā Dohas rauns. Manā ziņojumā es kā ekonomists eh, tad iestrādāju vienu tādu aspektu, kas varbūt nav pārāk neitrāls uzdevums, bija aprakstīt eh, ārējās, ārējo attiecību ietekmi, bet es atļāvos eh, komentāru, kā no brīvās tirdzniecības nolīgumiem patērētāji galu galā iegūst Eh, tas izraisīja daudz reakciju šeit zālē, bet es joprojām domāju, ka man ir taisnība. Jo, atcerieties, Eiropas Savienība balstījās savu laiku uz uh, muita savienību, uz uh, ieviešanas tarifiem. Un runa nav tikai par peļņu un tirgus daļu iekārošanu. Runa ir arī par to, lai patērētājiem būtu piekļuve plašākam preču klāstam par saprātīgu cenu. Un tad arī attiecībā uz ražotājiem uh, konkurence palielinoties, uh, uzlabojas ekonomika kopumā, tā kā arī ražotāji iegūst. Es um, nevaru visu tagad uh, izlasīt ātrumā. Nu, tad man, mani rosināja vēl vairāk diskutēt par Brexit. Es eh, labprāt par to parunāšu neformālā kontekstā, negribētu tagad šo diskusiju sākt. Liebritānijas akademiskās aprindas, ja nemaldos, nav eh, iesaistīti eh, nekādās diskusijās ar politikas veidotājiem. Un Protams, eh, Ziemeļīrijas gadījums ir viens no tiem, kas noteikti šeit būtu jāizskata. Kā es teicu, esmu gatavs par to uh, diskutēt citā kontekstā, divpusēji varbūt. Paldies priekšstādātāji, būšu laikam atbildējis, nu vismaz uz daļu no jautājumiem. Paldies! Liels paldies, profesor kungs! Tik tiešām jūs atbildējāt uz uh, vissvarīgākajiem jautājumiem. Uh, Protams, mums būs vēl vairākas iespējas turpināt diskusiju. Jo situācija nemītīgi mainās, eh, globalizācija neapstājas un eh, tirgus pārmaiņas ietekmē politiku un ietekmē arī lauksaimniecību. Mēs nevaram tagad izlikties Eh, it kā eh, preces netiktu transportētas, it kā nebūtu ārējās tirzniecības. Mūsdienu pasaulē tas vairs nav iespējams. Protams, tirzniecību eh, var uh, uh, daudz kas ietekmēt, bet, piemēram, Beļģijas šokolāde var tikt pārdota Ķīnā, un eh, šo, šīs plūsmas eh, nekas īpaši neizjauks. Mēs to arī nevēlamies, bet mēs vēlamies arī uh, drošību, proti, ja mēs vēlamies labu pārtiku, tad jābūt drošiem par tās kvalitāti. Mēs nevaram visu atstāt tikai tirgus mehānismu ziņā pēc noslēdzot nolīgumus, kā vairāk kārt tika teikts, ir svarīga apusējība. Ja mēs vēlamies uh, nolīgumu, tad tam jābūt izdevīgam abām pusēm. Ja mēs vēlamies produktus Eiropas Savienības tirgu, tad otrai pusē jāievēro mūsu standarti. Tirgus piekļuve mazāk attīstītajām valstīm, protams, vairāk kārt tika piedāvāta uz labvēlīgākiem noteikumiem. Nu, cukura. Uh, nozare ir piemērs tam. Bet mēs redzējām, ka šajās nabadzīgajās valstīs notika attīstība, izveidojoties kooperatīviem, tika mainīta arī visa ražošana, tad ietekme bija daudz plašāka. Katrā gadījumā mums nākotnes diskusijās par lauksaimniecības politiku būs jāievēro ārējās rīcības aspekti. Gribu pateikties visiem diskusijas dalībniekiem. Esmu atļāvies šo garāko komentāru, tāpēc, ka man tiešām ir liels prieks par to, ka beidzot varējām noturēt šo diskusiju. Ar koordinatoriem mums ir izdevies visu sakārtot un organizēt šo diskusiju. Flanagana kungam vēl ir jautājums. Paldies! pie citiem jautājumiem. Turpinot Nikolsona kunga teikto par ideju, nu, varbūt sagatavot ziņojumu par Brexit, varbūt mēs varētu noturēt īpašu sanāksmi, kas tam būtu veltīta, jo Brexit tiešām ir eh, nozīmēs milzīgas pārmaiņas Lielbritānijas un īrijas lauksaimniekiem. Tas skars arī visu finansēšanas sistēmu. Eh, ņemot vērā apvienotās karalīses iemaksas KLP, bet var, es ierosinu vai nu rīkot īpašu sanāksmi, kas būtu veltīta Brexit, vai nu sagatavot ziņojumu par to. Mums ir jāpievēršas eh, šai tēmai. Šodien par to tika diskutēts īsumā. Es piekrītu profesoram, ka šodien varbūt nav īstais laiks uh, viņa ziņojuma kontekstā par to diskutēt, bet kaut kādā veidā šī diskusija mums ir nepieciešama. Tātad, kādas ir izredzes organizēt īpašu sanāksmi vai sagatavot ziņojumu? Tak, visi, že te tevā. Paldies! Jā, par to mēs tiešām diskutēsim, runāsim par to koordinatoru sēdē. Un eh, tad eh, redzēsim, kāda metode mums piemērot, kāda būtu visadekvātākā. Paldies! Eh, ar to arī nobeidzam. Paldies komisijai, paldies visiem. Ak, nē, Nikolson kungs. Jā, par vēl vienu lietu. Es neizteicos, neizteicu savu komentāru, un tomēr mums vajadzētu paraudzīties uz iespējamību. Uh, Piemēram, jūs teicāt, ka jūs mēs neskatāmies uz faktiem, kādi tie ir. Iespējams, ka nevar atbildēt uz visiem, bet varbūt, ka koordinatoriem varētu palūgt paraudzīties uz iespējām, kā Brexits ietekmēs kopīgo lauksaimniecības politiku, jo tas noteikti ietekmēs un visas dalību valstis. Prieksēdētājs, paldies! Jā, Mēs e, varētu to darīt koordinatoru sēdē. Citi jautājumi? Tā tad e, es e, Francijas lauksaimniecības ministra iniciatīvas iespaidā. Inici... Viņš izteica iniciatīvu, mēs tikāmies ar lauksaimniecības ministriem no vairākām dalību valstīm. Tas bija Šambo, jūs jau noteikti būsiet dzirdējuši par šo pili runājām par kopīgās lauksaimniecības politikas nākotni, piedalījās arī Andrija Kungs. Un eh, esmu pārliecināts, ka Andrija Kungs mūs iepazīstinās ar to, kas tur notika nākamajā sēdē. Ir ļoti svarīgi, lai mēs par to diskutētu. Un jūs dzirdēsiet arī par Korkas konferences rezultātiem. Uh, Šajā konferencē tika sagatavota deklarācija par eh, to, kā vīzija par KLP, kas tika izveidota pirms 20 gadiem, ir īstenojusies un mainījusies šodien. Paldies! Nākamā sēde ir paredzēta septembrī. Nākamnedēļ mēs esam Strasbūrā. Paldies visiem par šodienu, paldies tulkiem! Paldies!